Okay, dear colleagues, please do see. Dargie kolēģi, aicinu ieņemt vietas, sāksim šīs dienas darbu. As our chair, Mr. Lavija, has other important. Mūsu priekšstādātājs Lavijas kungs ir uh, devies uh, pildīt uh, citus svarīgus pienākumus, un es tad centīšos pēc iespējas labāk viņu aizstāt. Nu, vismaz šodien no rīta. Pirmais punkts mūsu darba kārtībā - darba kārtības apstiprināšana. Vai klātesošajiem būtu kādi iebildumi vai komentāri? Tāda nav. Zāļo grupa ir aicinājusi iekļaut eh, darba grupā punktu par viedokļu apmaiņu ar komisiju par eh, kvantu punktiem, kadmiju un tādiem jautājumiem. To mēs varētu rīt no rīta paredzēt darba kārtībā. Ja jums nav iebildumi pret šādu papildinājumu, ko vēlas ierosināt zaļo grupa, tad varam apstiprināt darba kārtību. Otrā uh, punkts priekšsēdētāju paziņojumu. Pirmkārtām ECI ir uz, uzklausījusi pozīcijas par vivisekcijas apturēšanu. Uh, pārtraukšana, tur ir itra un petī komitejas arī uh, iesaistītas, un šī uzklausīšana notiks pirmdien 11. maijā, pulksten 3. pēcpusdienā, telpā Jan 4Q2 šajā pat zālē, un visi NV locekļi ir eh, laipni aicināti piedalīties šajā apspriedē, jo, mm, nu, tā vien izskatās, ka tā varētu būt pirmā pilsoņa iniciatīva, kas ir nonākusi mūsu komitejas uzmanības lokā, tā kā nepalaidiet garām šo vēsturisko momentu, um, tātad pār uh, divu sekcijas izbeigšanu. Tāpat ir paredzēta ārkārtas NVI uh, sesija paralēli uh, māja plenā sesijai, tā notiks 18. mājā Strasbūra, pulksten 7. vakarā. 18. mājas, pirmdiena, vai eh, tātad eh, būs iespēja apspriesties eh, ar komisāru Šefčoviču mūsu struktūrētā dialoga ietvaros aicinu līdz ar to visus, kas pirmdienas vakarā būs Strasbūrā, apmeklēt šo tikšanos ar komisāru. Tāpat arī NV sekretariātā ir pārmaiņas. No agrīk komitejas mums ir pievienājies jauns administrators, ar 1. maiju, tā kā sveicu kolēģi mums pievienojoties, vēlu tev veiksmi darbojoties mūsu rindās. Par šīdienas tūkošanas režīmu tas tiek nodrošināts 21 valodā, kā tas ir ierasts izņemot īgauņu, maltiešu un gēļu valodu. Un visbeidzot par elektronisko failu, ka alaž šis uh, eh, fails ir pieejams lietotnē e-meeting, un tāpat arī aicinu likt aiz auss, ka šī sanāksme tiks pārraidīta tīmeklī. Apspriežam eh, tādus sabiedriski nozīmīgus un aktuālus jautājumus. Trešais punkts iepriekšējo sanāksmju protokolu apstiprināšanu. Tātad mēs runājam par 23. un 24. februāra sanāksmēm. Vai būtu kādi iebildumi vai komentāri par februāra sanāksmu protokoliem? Ja tādu nav, ja tādu netiks saņemt līdz šīs sanāksmes beigām, tad um, protokols tiks uzskatīts par apstiprinātu. Varam ķerties pie ceturtā punkta mūsu šīs dienas darba kārtībā. Mums ir eh, jāapsver eh, ziņojuma projekts par eh, veterinārās medicīnas produktiem. Ļoti nozīmīgs jautājums Un vispirmām kārtām došu vārdu referentam, eh, Francāzai Grostetai. Lūdzu. Bien, paldies, priekšsēdētāj. Ce matin, nous avons à discuter justement euh, de la révision. Tātad eh, tiek šobrīd apspriesta veterināras medicīnas iekārtu regulas grozīšana. Tas ir ļoti plašs eh, darbs, un uh, vēlos pasvītrot, kas ir manā ieskatā ļoti nozīmīgs. Tātad uh, trīs prioritātes. Pirmām kārtām neapšaubāmi uh, cīņa ar antibiotisko rezistenci. Tas ir liels sabiedrības veselības apdraudējums. Komisija šai ziņā nākos klajā ar vairākiem priekšlikumiem. Tomēr manā ieskatā tā nav bijusi pietiekami ambicioza, pietiekami tālajošā savos priekšlikumos, un es aicinātu citu starp aizliegt eh, profilaktiski lietot, preventīvi lietot antibiotikas vispār, izņemot ārkārtas situācijas, nu, piemēram, ķirurģiskas eh, iejaukšanās laikā. Un tāpat arī aicinu precizēt 107. Eh, punktā, kur ir runa tātad par iz, izrakstītiem preparātiem, uh, aicinu šeit eh, tādu apusējības principu ievieš, tā lai tās antimikrobiālās normas, kas ir spēkā Eiropā, eh, pārtikai tātad tiktu prasītas arī eh, produkcijai, kas tiek ievesta pie mums. Um, un, nu, tad tālāk, turpinot manis iesākto, uzsakatām, ka būtu jāierobežo antibiotika tirzniecība tīmeklī, jo īpaši e, recepšu medikamentu tirgošana tīmeklī. Mūsuprāt, e, tīmeklis e, tā ir vide, kurā plaukst un zeļ krapšanās, blēdīšanās, nav iespējams izsekot dažādu produktu ceļu, kas atsevišķās situācijās ir, nu, principā dzīvības un nāvis jautājums neskatoties uz tām barjerām, ko piedāvā komisija šo, šo risku aizturēšanai, uh, uzskatu, ka tomēr nebūs iespējams nodrošināt uh, pilnībā uzticamu tātad uh, kontroli tirzniecībai tīmeklī, tāpēc aicinu to um, tātad izbēgt, um, jo ir valstis, kurās tas tiek sekmēts, regulēts, Um, bet, nu, ir jāsāk viss tad, tad ar, ar labu sākumu, ar aizliegumu. Tālāk uzskatām, ka ir visādā ziņā jāsakmē pētniecība, jauninājumi, uh, farmakoloģiskās, veterināra farmakoloģijas uh, nozara saskars ar milzīgiem izaicinājumiem. Atsevišķos tirgus segmentos trūks, katastrofāli trūks noteiktu preparātu, noteiktu līdzekļu un uh, pētniecība ir, ir ļoti, nu, tāda aizkavējusies, nu, tā nesola milzu pēļņu salīdzinot ar, nu, cilvēkiem domātu medikamentu izstrādi un, un tirgošanu, un tāpēc šeit aicinām, ka būtu, tātad, iesakāms, uh, 14 gadu vietā uz 18 gadiem pagarināt aizsardzības režīmu jauniem preparātiem un tāpat arī pagarināt šo sākotnējās aizsardzības uh, termiņu, ja runa ir par preparātiem, kas paredzēti lieliem uh, dzīvniekiem, lielu dzīvnieku ārstēšanai vai aprūpei. Un, uh, ja vien ir iespējams kādā veidā atbalstīt jauninājumus, kādus pētījumus, tad eh, tas mums ir jāatbalsta par katru cenu. Tāpat arī eh, kā uz pieciem gadiem aicinu tātad piedāvāt aizsardzības mm, tātad šo tā periodu eh, atsevišķiem pētījumiem un testiem, kas tiek veikti pēc mm, autorizācijas izsniegšanas ar nolūku uzlabot vai pilnveidot jau tātad apritai atļautus produktus Um, tāpat arī neaizmirsīsim par to, ka šeit gal galā ir runa par sabiedrības veselību gala beigās. Te cieša sasaita ar sabiedrības veselību um, šiem jautājumiem. Un, um, nu, šai skatījumā ir iespējams raudzīties arī uz uh, produktu cenu politiku vai cenu ietekmējošiem faktoriem. Um, Nu, jā, veterināros preparātus lieto profesionāļi, um, nevis patērētāji, bet eh, arī šeit ir jautājums par, par eh, to, ko ir iespējams atļauties, eh, kas ir izdevīgāk, kas ir efektīvāk, un arī ražotājiem ir nepieciešama tāda paļāvība, pārskatāmība par, par tendencēm nākotnēm. Trešais uzdevums farmaceitiskās modrības sistēmas pilnveidošana, uzlabošana. Uh, un šeit īpaši pievēršos eh, komisijas eh, priekšlikuma attiecīgajai daļai, kur komisija mm, visu balstā, nu tādas eh, naivi paļaujās, ka par, par visu tiks mm, pienāks brīdinājums, ziņojums. Jā, tas varētu būt labi mm, ideālā pasaulē, bet mūsuprāt ir nepieciešams izveidot tādu farmaceitiskās modrības regulāras ziņošanas sistēmu, jo īpaši kāda jauna produkta pirma, nu, dzīves cikla pirmajos gados, jo produkts ir jauns, iespējams, ka kaut kas nav pamanīts tā izstrādes un, un, un ieviešanas laikā, nu, un ir jābūt iespējai objektīvi vērtēt, spriest par tā efektivitāti, riskiem, droši, drošumu un nekaitīgumu, un tas ir jādara regulāri periodiski. Ja vēlamies mazināt birokrātiju, protams, tas ir labi un apsveicami, bet tāpat laikā nedrīkst tā bezatbildīgi ļaut lietām ritēt pašplūsmā. Tāpat arī aicinu ieviest tādu kā, nu, ter, termiņu šīm te atļaujām, ka tās nebūtu uz, uz mūžīgiem laikiem vai beztermiņi, tām ir jābūt ar noteiktu, nu, tādu norieta klauzulu, kas, kas eh, paredz, ka pēc kāda laika nu, šī, šī atļauja ir jāsaņem no jauna. Vai arī, piemēram, ja produkts nav tātad komerciālai apritei beig beigās eh, saražots, nu tad um, ir jābūt kā nu tādam piesardzības elementam šādam atļaujas derīgam termiņam. Nu, esmu iezīmējis tos galvenos virzienus mūsu atzinumā, ir arī daži citi, kas ir būtiski, to starp aspekti, kas skar vides aizsardzību. Ka, tāpat arī uh, ir svarīgi nepieļaut to, ka veidojas dažādi paralēli atzinumi un vērtējumi par, par kādiem preparātiem vai ierīcēm. Šeit komisijai tā centralizēti vajadzētu um, prasīt no, no atļauju pieprasītājiem regulāru, nu, teiksim, ik pa diviem gadiem, nu, tādu kā mm, vides ietekmes izvērtējumu par, par um, pieteikto produktu. Tas, um, manuprāt, arī varētu tikt atbalstīts. Tad vēl vēlētos, lai tiktu harmonizēti šie RCP, nu tādi kā preparāta apraksti, lai šī forma, veidlapa, struktūra būtu harmonizēta pa produkta klasēm. Produkti ir ārkārtīgi līdzīgi viens, viens otram, un šeit konkurence notiek principā cenas izteiksmē, un, un tas viss nostāda vājākā pozīcijā mazos izstrādātājs, kuriem nav šīs te mārketinga jaudas, un tāpēc, nu, ir būtiski šeit tos tirgu iekļūšanas priekšnosacījumus saharmonizēt, lai visi principā būtu uz vienas starta līnijas, lai kādam nepienāktos nepelnīts handikaps. Kas vēl ir svarīgi? Ir lai tiktu ierobežotas iespējas uh, jau kādā veidā apritē nonākt uh, neatļautiem uh, produktiem, lai cilvēku medikamenti ne, nenonāktu, tātad veterinārijas, tātad netiktu veterināri lietoti. Um, jā, ir, protams, ļoti viegli teikt, Eh, nav neviena veterināra preparāta, tāpēc mēs, eh, mēs lietojam, izrakstām eh, tātad cilvēkiem domātas preparātus. Tas nedrīkstētu kalpot par tādu atrunu, drīzāk tam ir jābūt par, par iemeslu starp signālu tam, ka nepieciešami, nepieciešami pētījumi un izstrāde, jo cilvēku preparātu lietošana ir jābūt kā ārkārtas, ārkārtas uh, risinājumam, kad visi citi iespējamie risinājumi ir, ir, ir neiespējami. Un uh, visbeidzot uh, par vairumtirdzniecību, vairumtirdzniecības noteikumiem komisija te piedāvā liberalizēt šādu izstrādājumu vairumtirdzniecības jautājumus Mm, bet uh, ir jābūt arī zināmai harmonizācijai, piemēram, sankcija uh, eh, jautājumā, lai netiktu kropļota konkurence, mm, it īpaši pārobežu darījumu situācijās, ja ir runa par pārobežu tirgošanos. Nu, tad vienas valsts vairuma tirgotājs eh, citā valstī var saskarties ar kādiem negaidītiem pārsteigumiem. Un visbeidzot, tātad atļauju izsniegšanas kārtību ārkārtas situācijās. Arī šeit piedāvāju vienkāršot um, šo atļaujas izsniegšanas kārtību. Um, tā ir jābūt tādai, kas ļauj uh, visam noritēt pietiekami ātri, strauji, um, ja ir uh, epidēmija, ir plaši izplatījusies uh, pandēmija un ir jārīkojas ārkārtīgi izlēmīgi. Tad ir jābūt iespēja laist tirgu jaunus produktus. Un, uh, nu, tie tiešām ir ārkārtas apstākļi, un tad e, mm, ir arī šie, šie dati jāapkopo, kas ir e, gūti izmantojot šo produktu, kas var un ir jābūt iespējai tos pēc tam e, izmantot, lai pamatotu tātad ilglaicīgas standarta atļaujas saņemšanu, lai tad nebūtu jāatkārto mm, mm, visi laboratoriskie testi. Tas būtu tāds labs vienkāršojums, kas ļautu samazināt arī izvairīties no liekas birokrātijas radīšanas. Tā kā, nu, apmēram divās lapusēs eh, esmu rezumējusi vairāk kā simts eh, grozījumu, kādus piedāvājam ehm, komisijas priekšlikumā. Ir grūti to visu tā visaptvaroši vienā piegājienā jums eh, stādīt priekšā, bet, nu, es vismaz centos sākt ar galveno, eh, vismaz mūsu ieskatā, un, eh, nu, ar prieku kolēģi uzklausītu jūsu viedokli, kas jums būtu par to visu sakāms. Paldies, priekšā, eh, paldies, kundze, un tagad? Mēs uzklausīsim ēnu referentus, sāksim ar sociāldemokrātu ēnu referenci pie Tanasesku. Lūdzu, vārds jums. Paldies priekšstādātāji. Vispirms vēlos apsveikt referenci ar viņas darbu un veiksmīgo sadarbību. Ziņojuma projekts ir ļoti visaptvarošs. Tas jau ir iestrādājis daudz manas bāžas, tāpēc es minēšu tikai dažas specifiskas lietas. veco uh, tirgus laišanas uh, eh, kanālu uzturēšanas vārdā, es domāju, labāk veidot labāk vienoto tirgu, lai uzņēmumiem būtu stimuls uh, pieprasīt vienoto procedūru. Veterināro zāļu izplatīšana arī ir svarīga, un es pat ierosinātu, lai atļauj saņemšanas pieteikums iekļaut ne tikai eh, zāles nosaukumu, bet arī aktīvās vielas. Es arī stingri iesāko, iestājos par uh, pasākumiem, kas paredz samazināt eh, antimikrobiālo rezistenci, tā skaitā arī pārdošanu uz internetu. Līdz ar to pareizes uh, saimniecības prakse arī varētu veicināt uh, samazināšanu rezistencei. Tātad te ir jāveic preventīvi pasākumi lauksaimniecības. Ievācot datus par antibiotiku rezistenci būtu svarīgi, lai būtu pieminēts sūgas un ārstētās zāles līdztaks arī citām ārstniecības metodēm. Turklāt es uzskatu jārisina rezistences, eh, rezistences problēmu trešās valstīs, lai vispār panāktu labāku rezultātu kopumā. Kā jau iepriekš tika minēts šajā komitejas uzskats, ka ir svarīgi izskaidro, ka pārtika, kas uh, nāk no dzīvniekiem, kas izmantoti klīniskos pētījumos, lai vien varētu nonākt pārtiks ķēdē, uh, et, uh, līdz brīdim, kad dalībvalsts izvietos atbilstošu atsaukšanas periodu. Es vēlos arī nodrošināt iespēju uzņēmumiem iekļaut informāciju par drošību uz iepakojumu. Vēlos atkārtot, ka komisija ir jāizskata iespēja harmonizēt um, uh, schēmas dalībvalstīs, ņemot vērā Uh, dzīvnieku veselības ietekmi, uh, vīdes ietekmešu dzīvnieku veselību svarīgi, lai visās dalībvalstīs būtu pasākumi, kas ļauj pareizi atbrīvoties no novecošiem ar uh, nelietotām zālēm. Mums jādrot pareizais līdzsvars starp inovāciju, pieejamību un veterināro zāļu cenas pieejamību referents iedrošina marketinga atļaujas pagarināšanu no 3 uz 5 gadiem, taču es domāju, ka mums jābūt uzmanīgiem, mēs nedrīkstam samazināt drošības standārts, tāpēc vēlos atbalstīt komisijas priekšlikumu šai ziņā, saglabājot 3 gadu periodu. No otras puses atbalstu 42. grozījumu, kas paredz tehniskās dokumentācijas aizsardzības periodu jau spēkā jau lietotajiem produktiem. Runājot par nemarķēto zāļu lietošanu, es neatbalstu komisijas priekšlikumu, saskaņā ar kuru eh, cilvēkiem paredzētā zāles varētu izmantot kā alternatīvu dzīvniekiem paredzētām zālēm. Iesniegšu grozījums šai ziņā, lai cilvēkiem paredzētās zāles būtu pēdējais iespējamais risinājums. Es atbalstu uh, monogrāfijas uz, vidi, uz vielu balstītas, balstīta aprakstu sistēmas veicināšanu. Un nobeigumā, kā jau Endi komitejā spriedām agrāk, SPC harmonizācija saskaņā ar klasi ir ļoti problemātiska, tāpēc es piekrītu grupas un līdzīgu med veterināro medicīnas produktu grupas harmonizācijas priekšlikumu. Lielas paldies! Paldies no ECR grupas Pieha kungs. Paldies priekšstādātāji! Iesākumā vēlos pateikties Gostec kundzei par viņas sarežģīto, lieliski paveikto darbu. Temats arī nebūtu nebija no vienkāršākajiem. un tas ir arī temats, kur nav viegli regulēt. Kā jūs lasāt ziņojumu, tad ir redzams vairākas lietas, kas mums jāatrisina īpaši attiecībā uz nosaukumiem. Te nav runa tikai par veterinārajām zālēm, kā redzams septītajā grozījumā, bet arī te ir runa par citiem aspektiem - imunoloģija, zāļu izrakstīšana un tā tālāk. Tas var nozīmēt jebkuru zāļu izrakstīšanu, ko īsteno jebkurš veterinārārsts. Dažas pamatkoncepcijas eh, komisijas priekšlikumā nav pietiekoši labi definēts, tāpēc mums tās ir šie iedzieni jānoskaidro, lai izvairītos no pārpratumiem vēlākā periodā. Protams, te mums jāvarīkojas racionāli, kad uh, eh, piemērojam šādus produktus. Tas viss tiek regulēts ar mārketingu, laišanu tirgu. Galvenie preparāti, kas ir antibiotikas, jo īpaši tiek regulēti. Būtu labi noskaidrot, paskaidrot, ko nozīmē antimikrobiālie produkti Es augstu vērtēju kāds pasākums, kas var veicināt centralizēto procedūru. Tā atvieglotu kopīgu, kopīgās piekļuves kontrolas sistēmas. Ir daži jauni elementi, piemēram, aktīvās vielas un to loma veterinārajos preparātos, jo īpaši runājot par monogrāfisko sistēmu. Tā manā skatījumā ir interesanta ideja. Vēl viena jauna ideja, ko ir grūti regulēt, un tomēr tā ir plaši izplatīta, ir pārdošana tiešsaistē. Pārdošana tiešsaistē, īpaši attiecībā uz eh, izrakstāmajām zālēm, ir eh, liela problēma, jo īpaši saistībā ar farmakovigilanci Tas var izraisīt risku sabiedrības veselības ziņā, jo antibiotiskā rezistence ir uh, būtiska problēma. Var aizliegums būt efektīvs? Nu, tas ir jautājums, manuprāt, kas mums ir jāuzdod informācijas tehnoloģiju speciālistiem. Es domāju, ka Eh, pāraudzība būtu problemātiska un arī sankcijas. Runājot par centralizēto datu bāzi, es būtībā piekrītu, taču realistiskāka pieeja varbūt būtu labāk strukturēt iemeja struktūru. Te es atsaucos uz UNESCO ziņoju, taču iespējams, ka te varētu paredzēt vienu kopīgo aktu Eiropas medicīnas iestādē. Attiecībā uz paralēlo izplatīšanu Tur ir daudz vēl darāmā, ir daudz eh, nelabvēlīgas prakses un pretrunu saistībā ar paralēlām sistēmām. Es domāju, te tiešām daudz kas vēl darāms gan no mūsu puses, gan no komisijas puses. Tagad runājot par drošību. Tā neapšaubām ir ļoti svarīgs aspekts, kas mums šeit ir jāskata. Tā, nepārprotam, ir prioritāte arī preventīvie pasākumi, kas mums ir jāuzņems. Nekad tā nevar būt par daudz. Te galvenokārt ir runa par atsaukšanu un uh, utilizāciju. Utilizācija ir milzīga problēma. Visas veterinārās zāles ir uh, ārkārtīgi grūti utilizējams. Un es domāju, mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šo situāciju izskaidrotu. Un es domāju, ka veterinārā zāle šai ziņā ir jāpielāgo cilvēkiem paredzētām zālēm. Tām pavisam konkrēti jābūt kodificētām. Attiecībā uz atteikumu piešķirt atļauju, īpaši saistībā ar antibiotikām. procedūrai jābūt ir ļoti skaidri definētai. Mēs visi saprotam, ka antibiotikas, kas tiek izmantotas veterinārajā zālēs dzīvniekiem, ievērojami ietekmē sabiedrības veselību. Un ir saskatām skaidra korelācijas starp zāļu lietošanu dzīvniekiem un dzīvniekiem cilvēku veselību. Tāpēc, domāju, šī procedūra ir jāregulē un tā jābūt skaidri definēta, lai mēs varētu uh, arī definēt riskus, tad, kad uh, mēs atsakām atļauju. Kontrole un pārbaude ir ļoti svarīgi gan vairumtirniecībā, gan mazumtirniecībā. Esmu par to daudz domājis, īpaši par vairumu tirzniecību. Es biju domājis, ka varbūt mums būtu jāparedz maksimālais skaits vienotai atļauja. Varbūt mums ir jānosaka kādi sliekšņi, robežas. pēc kuriem tad mēs nevaram sniegt vairāk atļauju, jānosaka kvotas. Es nezinu, kā to īsti īstenot, taču es par to domāju. Pa, vēlreiz vēlos pateikties referentē. Lielas paldies! Dziękuję bardzo, pan Piecha. Lielas paldies, Piehas kungs. Un nākošais ir Aldes grupas ēnu referente Pausens kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Vēlos pateikties Grostets kundzei par ļoti labi paveiktu darbu. Es īsten augstu vērtēju piedāvātos grozījumus, kas paredzēja veikt izmaiņas. Jo šeit mēs noskaidrojam, paskaidrojam regulas saturu, un tas manā skatījumā ļoti svarīgi. Mēs runājam par Eiropas tiesību aktu paskaidrošanu, vienkāršošanu. Manā skatījumā ir ārkārtīgi svarīgi to ņemt vērā, kad mēs īstenojam savu likumdošanas darbu ikdienā. Un mums jāvienojas par to, ka mums ir jāizno savs darbs uh, saprotami, tā lai uh, tas būtu skaidrs ne tikai šajā nozarē, bet visā, visaptverošākā griezumā. Lauksaimniecības komitejā ir iesniegts grozījums par zāļu pārdošanas tiešsaistē. Man ir jautājums par, par preventīvo ārstēšanu. Man šķiet, ka tā būtu jāaizliedz. Kad mēs runājam par ant, rez, antibiotika rezistenci, tad patiesība, ja paraugāmies uz saviem mīļdzīvnieciņiem, viņi ir ļoti svarīgs vektors uh, infekcija izplatības ziņā, jo viņi dzīvo tik tuvu mums. Es vēlos, lai visi dzīvnieki tik iekļaut šajā, šī aizlieguma aptvērumā. Un ja mēs runājam par ietekmi uz vidi, tad mēs runājam par rezistentajām baktērijām mūsu ūdens avotos un augsnē un tīrumos, un šī problēma ar vien pieņemas spēkā. Un šajā ziņā zinātnes tikai sāka aptvērt šīs problēmas apjomu, jo pat labam mums vēl nav kopskats par to, kas notiek, tāpēc pat labam mums ir jābūt ārkārtīgi modriem, ļoti uzmanīgi. Šie procesi jānovaro, kaut arī nezinām, kā to var darīt. Tātad tiešām jāpievērš tam uzmanību. Tātad viens priekšlikums būtu papildināt 65. grozījumu. Tas attiektos ne tikai uz veselības iestādēm, bet arī uz vides iestādēm gan dalībvalstīs, gan ES līmenī. Mēs runājam par piekļuvu un pieejamību, tad uh, abām iestādēm jābūt uh, informētām par tām pašām lietām, tātad jāiekļauj arī vides iestādes. Tāpat uzskatu, ka mums ir svarīgi virzīties tālāk nekā noteikti šajā regulā mēs nedrīkstam pieļaut, ka veterināri ārsti pelna ar eh, veterināro zāļu izrakstīšanu. Nu, dalībvalstīm šai ziņā ir atšķirīgi noteikumi. Tas arī, protams, jāņem vērā. Un noslēgumā bija viena lieta, kuras tiešām pietrūka komisijas priekšlikumā. Uh, un tā tie bija noteikumi par atbildīgu veterināro zāļu izmantošanu. Šiet, ka priekšlikuma galvenais fokus ir uz produktiem, preparātiem, nevis uz dzīvniekiem vai cilvēkiem. Es domāju, ka šī pieeja ir pilnīgi absurda. Mums nav tādu preparātu, kas neietekmētu dzīvniekus, cilvēkus, vidi un tā tālāk. Vēl jau vairāk, mums nav tādu zāru, jo šeit tās gan tiek ražotas, gan izmantotas, lai tās ietekmētu. Tātad, ja mēs runājam par šīm zālēm, tā ir kā tās būtu tikai tehnoloģiska lieta, nevis daļa no mūsu dzīves, man tas liekas absurdi. Un tad vēl ir dažas citas detaļas, kas vēl jāatrisina. Es domāju, mūsu sadarbība ir vienkārši mm, parauga vērta un Grostete un es esam ilgi bijuši šai parlamentā, un šai ziņā mēs esam paveikuši milzīgu pro progresu, sadarbojoties praktiskā ziņā, un es tiešām no visas sirds priecājos par to, ka mēs esam tikuši tik tālu, ka iespējams esam sapratuši, ka lēmumi ir jātaino kompromisu, mums jāpanāk vienošanās. Vēlos jums pateikties, jo jūs tiešām esat paveikusi lieliski savu darbu. Lielas paldies! Un nākošais runātājs no GOE puses ir Kiljanen kundze. Kiitoksia puheenjohtaja. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms liels paldies referentei Grostētis kundzei. Jūs esat paveikusi lielisku darbu, arī ļoti konstruktīvi strādājusi, ņemot vērā komentārus un vēlmes no visām pusēm un arī uh, meklējāt kompromisu. Man jau īpaši patika tas, kā Grostetis kundze nodrošināja to, ka antibiotika rezistence, tiek, rezistence apkarošana tiek prioritizēta. Un arī antibiotika preventīvā izmantošana tiek apkarota. Tas ir ļoti svarīgi. manā skatījumā jūs būtu varējusi uzsvērt, un šķiet, tas šodien dalībvalstīs netiek darīts, informācijas izplatīšana, jo informācijas eh, sniegšana šodien ir jau īpaši svarīga. Dažkārt mēs to aizmirstam, ka cilvēkiem ir jā, jāuzzina par zāļu un antibiotiku uh, izraisītajām briesmām, tad zāles jāizmanto tikai tad, kad tiešām tas ir vajadzīgs. 81. grozījumā manā skatījumā ir svarīgi, lai visos grozījumos, kur tiek norādīts, ka dalībvalstīm ir atšķirīgas vajadzības un arī atšķirīgi, atšķirīgas uh, iespējas attiecībā uz zāļu pieejamību un atšķirīgi arī attālumu līdz tuvākajam veterinārārstam. Ja uh, kāds dzīvnieks saslims un lauksaimniecība ir ļoti tālu no aptiekas vai veterinārās klīnikas, tad uh, ārkārtīgos uh, uh, gadījumos varētu diagnosticēt slimību pa telefonu, un tad arī zāles varētu izrakstīt un pārdot lauksaimniekiem, kam ir daudz lopu. Bieži vien, vismaz Somijā, mēs saskaramies ar tādu situāciju, kad attālums starp uh, lauksaimniecību un uh, veterināro zāļu aptieku ir līdz pat 200 kilometriem. Un tā tad doma, ka veterinārs dotos uz lauksaimniecību, lai izrakstītu veterināru zāles, vai arī, ka lauksaimnieks dotos, lopkopis dotos pie veterinārā ārsta uz 20 km attālumā ir mazliet nerealistiski. Runājot par cilvēkiem paredzētajām zālēm, salīdzinām ar veterinārajām zālēm, man jāsaka, mums ir ar mūsu veterināro zāļu tirgus ir izaicinājums pilns, tāpēc, ka tas ir ļoti mazs, un arī inovācija šai jomā ir lēnas, saistīts ar izaicinājumiem. Tas jāpaturprātā, kad mēs runājam par eh, lopiem vai sportam paredzētiem dzīvniekiem vai mīļdzīvniekiem, cilvēkiem ir atšķirīgas vajadzīgas un viņi ir atšķirīgi rūpējas par saviem dzīvniekiem. Es ceru, ka veterināra ārstus neapsūdzēs tajā, ka viņas saviem saviem klientiem eh, ne, neļauj eh, izmantot cilvēkiem paredzētās zāles, tad ja veterinārā zāles nav pieejams konkrētā gadījumā. Laba lieta ir tā, ka vides aizsardzības aspekts ir īpaši uzsvērts, un tā nākotnē mēs varam izvairīties no tādas darbības, kas vainātu vidi, un jo īpaši ūdens ceļus. Es uzskatu, ka sadarbojoties mēs panāksim vislabāko rezultātu, tomēr man jāatzīst, ka šī tiesību aktu pakotne ir ļoti sarežģīta, jo joma nav no vieglākajām, un Grostetas kundze ir paveikuši ļoti labu un profesionālu darbu. Paldies! Thank you very much! Paldies! Nākamais runātājs no zaļajiem - Hoisinkungs. Lūdzu. Jā, es darf Frau Grosset erstmal auch. Sākumā sirsnīgi vēlos pateikties Grostet kundzei par paveikto darbu un daudzās lietās mums ir vienāds viedoklis, taču vēlos izteikties principiāli par problēmām. Komisijas priekšlikums netiek galā ar daudzām problēmām. Ir jāapzinās tas, ka Eiropā divreiz vairāk antibiotika tiek eh, iebrots dzīvniekiem nekā cilvēkiem, un tā kā eh, šie dzīvnieki tiek paredzēti pēc tam kaušanai un ēšanai, tad eh, šeit tiešām pastāv problēma. Sākumā vēlos teikt to, ka apsveic to, ka um, ehm, Grostets kundze uh, šeit nodala metafilaksi un profilaksi, un metafilaksi principā vajadzētu uh, aizliegt dzīvnieku turēšanā. Un tas, ka mēs šeit paredzam definīciju, nu nezinu, vai tā ir pietiekami plaša, jo runāt par metafilaks ir jābūt skaidrībai tās, skaidram tas, ka mēs arvien vairāk um, ārstējam vesels dzīvnieks, nevis slimus dzīvnieks, tāda, tāda lo, dzīvnieku turēšanu, kur nav iespējams nodalīt slimos un veselos dzīvniekus. Par šo aspektu mums arī jārunā, jo tas neprātās šajā ziņojumā. Aizliegt tiešais tirniecību, man, mūsuprāt, tur viedoklis ir vienāds, jo ilgtermiņā to nevar izkontrolēt, un mēs radām tādu tirgu, kuru nav iespējams kontrolēt. Tātad šeit valda vienprātība. Un tad par nākamo jautājumu attīstot jaunus antibiotiskos līdzekļus, veterinārās zāles, mums ir tāda problēma, ka pastāv tāda rūpniecība, kas uh, eh, spēja gūt peļņu tikai ar masveida ražošanu. Mm, mēs atvieglojam pētniecības iespējas un uh, certificēšanas iespējas, atļauju saņemšanas iespējas, lai varētu medikamenti nokļūt tirgu. Mm, par to es neesmu pārliecināts, vai šis, šī ir pareizā pieeja, un iespējams, ka mēs um, šeit varētu noteikt kādas vadlīnijas pētniecībai, nevis vienkārši ļaut uh, nozarei darīt, ko vēlas tad mēs atvieglojam apstākļus un ceram, ka šeit notiks attīstība. Nu, es apšaubu, vai šis ir tiešām vienīgais un pareizākais ceļš. Mūsuprāt, šeit jāizvēlās cita pieeja. Tad vides sekas saistībā ar um, medikamentiem, īpaši veterinārām zālēm. Tas ir ļoti būtisks punkts, un Grostets kundze arī to piemin, taču vai šeit uh, mēs ejam pietiekam tālu, to es apšaubu. Ir, ir tāda problēma, ka mums kopš 2003. gada vispār nav ietekmes uz vidi novērtējumu un pašreizējā procedūra. Um, nav pietiekama, ir jāapzinās tas, ka 5% no aktīvajām vielām nokļūst dzīvniekā un pārējie 95% nokļūst vidē. Piemēram, Vācijā tika konstatēts antibiotikas uh, dzeramajā ūdenī, gruntsūdeņos, un tas, protams, kaut kad arī ietekmēs tādas jomas, kuras mēs šodien varbūt nemaz neapzināmies, taču šeit ir jāveic uh, dziļāks pētniecības process. Vēl es gribētu daudz skaidrāku definīciju saistībā ar uh, rezerves antibiotikām, ka šādas antibiotikas tiek izmantots arvien lielākā mērā dzīvu lopkopībā, tas pilnībā nav pieņemami. Un mēs uh, tagad uh, atļāvām komisijai brīvību pilnībā nodefinējot šī, šās antibiotikas, taču mums jābūt striktākiem. Ir sagatavots sāraksts ar kritērijiem, varbūt, ka varam tos izmantot. Un vēl mums ir daudz uh, rūpīgāk jānoformulē tas, vai šādas antibiotikas drīkst vai nedrīkst izmantot lopturīkopībā. Tad es domāju, ka mēs uh, esam tomēr tikuši vairāk uz priekšu attiecībā uz komisijas priekšlikumu uzlabošanu, un es domāju, ka mēs vēl varam to izdarīt, un arī pietiekamā mērā pievērsties tām problēmām, ar kurām saskarāmies, un ceru, ka beigās mēs arī sasniegsim labus kompromisus. Paldies! Liels paldies! Un noslēgumā no FTD Petičīnī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Komisijas priekšlikums mums sākumā nepatika Šeit nebija pietiekams līdzsvars, tika dota priekšrotu farmakoloģijas uzņēmumiem, un mērķis bija tāds, ka jāuzlabo piekļuvē veterinārām zālēm arī tādiem mazām sugām, kā piemēram bitēm. Tas bija, tā bija tāda kā vadlīnija, kuru nevajadzētu apšaubīt, taču mums vajadzētu šeit vēl lietas pārdomāt sīkāk. Manuprāt, mēs tagad esam sapratuši to, ka farmācijas uzņēmumi ir uh, guvuši jaunu interesi un cenšas pēc iespējas plašāk izmantot šo sektoru. Taču mēs uh, galvenokārt pievēršamies uh, dzīvnieku uh, turēšanai un masu produkcijas vietā mēs gribētu tādu individualizētāku pieeju, domājam par dzīvnieku veselību, mēs gribam labāku barību, labāks turēšanas apstākļus, ir ļoti būtiski, lai dzīvnieki tiktu attiecīgi turēti, jo dzīvnieku veselība tad atspoguļos arī pēc tam cilvēku veselībā, un mēs eh, pamanījām, ka komisijas priekšlikums pilnībā nedod šajā virzienā. Grostets kundzes eh, priekšlikums piedāvā komisijas priekšlikuma labojumus piemēram, ka tiek aizliegta tirzniecība tiešsaistē, to mēs esam atbalstījuši jau no paša sākuma, tāpat arī profilaktiskās ārstēšanas aizliekšana, tāpat arī labāka metafilakses definīcija. Patiesībā par šiem punktiem mūsu komitejā valda vienprātība. Tāpat mēs arī esam pret um, nenoteiktu laika atļauju piešķiršanu. Tad vēl mums ir arī iebilduma attiecībā uz pētniecības jautājumiem Tā ir daļa no farmakoloģiskajām inovācijām. Tās nevajadzētu veicināt tādā veidā, ka ķīmisku vielu savienojumu pieļaušana ir derīgi uz mūžīgiem laikiem. Tad, kad mēs uh, domājam par medikamentiem, tad mēs domājam par inovācijām, lai uzlabotu aktīvās vielas. Dažreiz jau esošu aktīvu vielu nelielu uzlabošanu var eh, dot lielu labumu. Taču, ja patenti aprobežojas tikai ar dažiem farmācijas uzņēmumiem, tad rodas problēmas, un, manuprāt, šis aspekts mums vēl būtu sīkāk jāizpēta lieta. Tad vēl piekrītam šo medikamentu uh, izmantošanas uh, daudz rūpīgākai kontrolai. Un pastāv vēl tādi medikamenti, kurus vajadzētu izmantot tikai cilvēkiem, nekādā gadījumā dzīvniekiem. Attiecībā uz dažiem medikamentiem mums jābūt daudz striktākiem. Ir tādi medikamenti, kurus nedrīkst izmantot dzīvniekiem. Un ja tas tomēr tā notiek, tikai ārkārtas gadījumos. Tikai ārkārtas gadījumos tad var izmantot šos cilvēkiem paredzētos medikamentus. Tad runājot par farmakovigilances uzdevumiem. Priekš referente piedāvā atbalstīt komisijas priekšlikumu par uh, nepārtrauktu kontroli, taču šeit mums ir iebildumi. Mēs gribētu sākumā daudz rūpīgāk izpētīt situāciju, lai atrastu efektīvāko risinājumu. Tad arī varu atbilstīt Palseņas kundzes teikto, kas teica, ka veterinārā ārstiem nevajadzētu gūt peļņu no veterināro medikamentu tirzniecības. Tas bija arī mūsu sākotnējais mērķis, varam to atbalstīt, taču vēl vēlos teikt to, ka ļoti augstu novērtēju referentes paveikto darbu. Un paldies! Tagad došu vārdu komitejas locekļiem. Ajūzā kundze lūdzu. Sí, muchas gracias, presidente. En primer lugar, eh, quiero eh, felicitar. Paldies, priekšsādātāji. Sākumā es vēlos apsveikt Grostets kundzi par šo ziņojumu. Tas ir ļoti labs. Vēru simtprocentīgi atbalstīt um, Grostets kundzes rakstīto. Šeit ir runa par likumu reformām. Jūs ļoti labi atspoguļojat, ar kādām problēmām mēs šeit saskaramies. Un šeit ir runa par bezrecepšu zāļu izmantošanu, kā arī papildu birokrātisko slogu, kas rastos, lai veiktu kontroli. Attiecībā uz veterināro zāļu pieejamību Šeit ir uh, runa arī par sugām, par dažādām patoloģijām, par mazām sugām. Un šeit runa ir par to, ka tādi medikamenti tiek izmantot mazām sugām, dažreiz arī cilvēku medikamenti. Un šeit tiešām būtisks birokrātiskais sloks, jo nevēlamies radīt papildu slogu. Tāpat ir jāsaklabā arī kvalitāte un pareizas informācijas nodrošināšana noslēgumā, manuprāt, ir ļoti būtiski, kā tas jau tiek piedāvāts, kā tiek ņemta vērā AMR šī mikrobrezistence. Tāpat arī atbildīga medikamentu izmantošana, kā Antibiotikas ir izmantot tikai tad, ja tas tiešām ir ārkārtīgi nepieciešams. Tāpat ir nepieciešams arī pārbaudes attiecībā uz šo pretmikrobu līdzekļu izmantošanu. Tāpat arī šeit tiek pieminēta farmakovigilance. Nu, tas arī viss no manas puses. Paldies! Nākamais runātājs Līns Kungs. Jā, vielen dank, ähm, Herr Vorsitzender. Zunächst einmal möchte ich. Äh, Paldies, priekšsēdētāji. Sākumā vēlos pateikties referentai par, manuprāt, ļoti lieliski sagatavoto ziņojumu projektu. Tāpat arī vēlos pateikties par labo sadarbību. Sagatavot ziņojumus es esmu atbildīgs par mm, ārstnieciskās barības sagatavošanu, kas ir cieši saistīts punkts ar veterinārajām zālēm, un es domāju, ka mēs esam šeit panākuši saskaņotus priekšlikumus, un tas ir arī nepieciešams, jo beigās eh, lietotājiem tas ir būtiski, lai būtu vienādas definīcijas un lai būtu iespējams skaidri izmantot šos medikamentus. Manuprāt, ir ārkārtīgi būtiski, ka mēs ļoti rūpīgi aplūkojam definīcijas, nošķīrām profilaksi, nošķirām starp profilaksi un metafilaksi un ārstniecisko um, medikamentu izmantošanu. Un, manuprāt, ir ļoti būtiski, ka mēs uh, aizliedzam šo profilaktisko zāļu izmantošanu. Tāpat ir arī būtiski spēcināt centrālo veterināra lomu. Šeit uh, īsti nepiekrītu Palsenskundzes uh, teiktajam uh, ka veterinārs nedrīkstētu aizliegt pārdot medikamentus. Ja mēs samazinam īpaši antibiotiku zāļu izmantošanas uh, laiku pat uz pāris dienām, tad šeit situācija ir attiecīga un arī attiecībā uz tiešais tirzniecību ir būtiski aizliegt to. Un runāt par datu aizsardzības normu paplašināšanu, tas arī ir ļoti pareizi. Uh, ko Grostets kundze šajā sakarībā ir piedāvājusi. Tad priekšlikums saistībā ar cilvēkiem domāto medikamentu izmantošanu dzīvniekiem, manuprāt, mēs varētu izmantot šo pieeju. Protams, ka no vienas puses mēs to šādu izmantošanu pieļautu tikai ļoti ierobežotā apmērā un tikai kā pēdējo līdzekli, un iespējams, ka ja tas tiek darīts, tad būtu nepieciešama atļauja no veterināra, eh, veterinārās klīnikas, eh, uzraudzības iestādes, lai veterinārā ārsts nav vienīgais, kas pieņem šeit lēmumu. Šāds varētu būt priekšlikums, tad citādi ar nepacietību gaidu turpmāko sadarbību, manuprāt, ir būtiski aplūkot visu kopīgo paketi un beigā uh, sasniegt uh, vienprātību. Tas ir liels izaicinājums, jo barība, dzīvnieku barība šeit vadošā ir lauksainicības komiteja, taču mums ir jāpalūkojas, lai beigās mēs pieņemtu viens un tos pašus lēmumus. Paldies! Liels paldies! Nākamais runātājs ir Čerpača kungs. Eh, paldies, saka Poča kungs, Es sākumā vēlos pateikties referentei, jo viņa tāpat kā citi ēnu referenti un citi mūsu komitejas eh, locekļi saskars ar ļoti grūtu uzdevumu, proti koriģēt priekšlikumu, kas cenšas sasniegt eh, noteiktos mērķus, taču, diemžēl, nav bijis veiksmīgs šajā ceļā. Vadoties pēc komisijas veiktā ieteikmes novērtējuma ir skaidrs, ka nav pilnībā skaidrs, vai tekstā iekļautie pasākumi vispār panāks eh, šī dokumenta noteiktos mērķus. Grostets kundze jau ļoti daudz ko ir veikusi, lai uzlabotu tekstu, un es domāju, mēs visi centīsimies viņu atbalstīt pašreizējais komisijas priešlikums drīzāk novestu pie tā, ka situācija aizsardzības noteikumi dzīvniekiem, cilvēkiem un videi tikai pasliktināsies. Piemēram, šis priekšlikums par harmonizāciju pilnībā neņem vērā dažādu medikamentu uh, un to ražošanas īpašos apstākļus. Šeit vienkārši tiek pieņemts, ka šie medikamenti ir tāda plaša grupa, taču definīcija ir pārāk neskaidra un, protams, referents kundze centās to izlabot, lai pilnīgi visi medikamenti attiektos uz uh, dzīvniekiem, ka tiek ievests uh, tāds aizsardzības periods Un līdzīga situācija ir saistībā ar farmakovigilanci. Šeit uh, nav pareizi noregulēta situācija ar medikamentu turētāju, un manuprāt, šis uh, priekšlikums uh, drīzāk panāks to, ka tiek spēcināts vienotais tirgus, taču tas notiks uz dzīvnieku un cilvēku veselības rēķina. Lielu ražotāju spiediens ir ļoti labi atspoguļojies šajā priekšlikumā. Tas tiešām ir acīm redzams. Es pats piedāvāšu veselu virkni grozījumu priešlikumu, īpaši AMR jomā. Tāpat arī šie jautājumi par to, kā tikt galā ar AMR, eh, tie ļoti būtiski, un šī joma nav pietiekami regulēta, trūkst vesela virkne pasākumu. Un ir pasākumu, kā mēs varam cīnīties šajā lokā jomā, taču tas viss nav iekļauts priekšlikumā, un manuprāt, tagad mums, deputātiem, ir jāpiedāvā labi eh, konkrēti priekšlikumi, pasākumi, lai uh, cīnīties pret mikrobu rezistenci. Un, manuprāt, šis eh, dokuments ir ārkārtīgi svarīgs, taču šeit runa nav par politiskiem vēstījumiem, šeit runa ir par mūsu cilvēku un dzīvnieku veselības aizsardzību, un mums vajadzētu koncentrēties uz mikrobu rezistentu, jo tā ir pamat problēma. Es eh, priecājos par turpmāko sadarbību un par spīti visam man vēl ir lielas cerības, kaut gan uzskatu, ka komisijas priekšlikums ir ļoti vājš. Paldies, Jārkungs! Paldies, priekšsēdētāji, paldies eh, referentei. Mēs kopā taču vēlamies uzlabot komisijas priekšlikumu. Un, manuprāt, tas nav nekas dīvains, ka mēs um, komisijas priekšlikums cenšamies eh, pietuvināt reālajā dzīvē. Tas ir mūsu darbs. Man ir pāris komentāru un es pateicos par eh, iespēju kā lauksaimnieku pārstāvs izteikties šeit. Pirmkārt, es priecājos par iespēju aizliegt tiešais tirzniecību. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtiski. Ja mēs to pieļautu, tad mēs to vairs nespēsim kontrolēt un būsim kontraproduktīvi. Tad nākamais komentārs. Ko drīkst un var veiktu veterinārs. Šeit mans viedoklis atšķirs. Manuprāt, ir būtiski, ka veterinārs drīkst uh, parakstīt uh, veterinārās zāles un arī tās mm, dot. Es piedaru pie tās nometnes, kas uzskata, ka veterinārs ir līdzatbildīgs. Šeit jābūt dialogam starp uh, veterinārārstu un pārējiem mediķiem. Un veterinārā ārsts ir līdzatbildīgs ne tikai nosakot diagnāzi, bet arī parakstot uh, uh re, zāles. Un tad, kad mēs eh, runājam par eh, šīm veterinārām zālēm un par izmaksām, nu, te kaut kas nav īsti pareizi. Mm, protams, raugoties tirgus ekonomika nav noderīga, ja veterinārās zāles ir pārāk lētas. Tad runājot par šīm rezerves antibiotikām, es piedaru pie tās nometnes, kas uzskata, ja mēs varētu kas atbalstītu to, ja mums būtu skaidra definīcija. Un ja mēs aizliegtu šo antibiotiku izmantošanu lopkopībā, tas būtu ļoti smags uzdevums, taču ļoti lielisks mērķis, jo cits radīs, viss cits uh, radīs šīs atkritumvielas. Un kolēģi jau pieminēja to, ka mums ir jāparūpējas par mājdzīvniekiem, piemēram, uh, Eh, ik viens mīl savu kaķīti un garo eh, viņu ar visu iespējamo, pat citreiz labāk nekā cilvēku pārtiku. Un ja mums neizdosies to panākt, tad Lince kungam bija labs priekšlikums, mums vajadzētu parūpēties, lai medikamenti tiešām tiktu ierobežoti, ka mēs šeit paredzam tādu drošības klauzulu, proti, ja veterinārs pieņem lēmumu, ka jāizmanto uh, cilvēkiem paredzēti medikamenti dzīvnieku ārstēšanai, tad viņam ir jāgūst vēl atļa, atļauju no augstāk stāvošas e, institūcijas, jo mums tiešām ir jāpalūkojas, ka mūsu galvenā interese ir sabiedrības interese un mums ir jāuzmanās, e, ka mēs radām tātad rezistenci pret medikamentiem. Eh, referente ļoti labus priekšlikumus piedāvāja attiecībā uz eh, statistiku, uzraudzību, datu apkopošanu, taču es gribētu, lai mēs ne tikai lauksaimniecības jomā to pielietojam, bet arī cilvēku medicīnā, jo šeit mums bija arī interesanti priekšlikumi. Piemēram, bija tās darba vakariņas, no kurām guva divas atziņas Pirmkārt, lauksainiecība ir daļa no problēmas, jo, kad runa ir par eh, rezistencēm, tas ir pašsaprotam, taču ir jāatrisina vēl arī citas lietas. Un otrā atziņa, ja mēs visi kopā tā turpināsim, tātad ne tikai lauksaimnieki, bet arī cilvēku medicīnas jomā, tad kaut kad vienkārši antibiotiku laikmets paies, un mums tiešām ir jā, jārīkojas tagad. Paldies! Thank you very much. The next speaker is. Liels paldies, Rimāzija kundze tagad. Jā, priekšsādātāji, liels paldies, Grostētas kundze, paldies arī jums par jūsu sagatavot atzinumu tekstu. Esat uh, varēni pastrādājusi un visādā ziņā var jums piekrist. Es vēlētos ko sacīt vēl par antibiotikām un pēc tam par jauninājumiem. Par antibiotikām runājot, nu paskatīsimies, kas notika Dānijā nesen. Dānija būtiski samazināja antibiotiku izrakstīšanu, tāpat laikā nemazinot tātad veselības līmeni. Tika izveidots īpašs režīms, kur veterināri bija tiešā saziņā ar farmaceitiem, un, un šī, šī saikne tika pārrauta, tika noņemta tā, tā tendence, ka visu laiku tikai antibiotikas. Jo mm, tā tad eh, veterināri bieži, bieži vien daļu savas algas saņem tiešā veidā no medikamentu ražotājiem, tirgotājiem, un tas mm, Dānijā ir veiksmīgi pārtraukts. Tālāk par jauninājumiem. Šeit nu reizi ir tā, um, tas moments, kur ar jums, referents kundze, nesmu vienisprātis. 42. punkts. Jūs tātad šeit piedāvājat uh, jaunas tehniskās dokumentācijas, eh, dokumentācijā aizsardzības periodu noteikti uz pieciem gadiem. Manā izpratnē tas ir ierobežojums konkurencei, eh, konkurences apgrūtinājums, tas ir apgrūtinājums informācijas apritei, jo, um, lai sekmētu jauninājumu procesu, nedrīkst noteikt šādu ilgstošu aizsardzības periodu, uh, informācija, informācijas nonākšanai apritē, atklājība, um, atklātībā. Uh, jūs no vienas puses uh, norādāt, ka veterinārā industrija nav milzīga, bet, nu, tik un tā, tās apgrozījums uh, aizdītajos gados ir divi miljārdi, nu, tas ir diezgan ievērojami. Un turklāt, ja vēl no šīs nozares veiksmēm vai neveiksmēm ir atkarīga sabiedrības veselība, tad tā nav nebūtiska nozara par farmaceitisko šo te modrību. Eh, šādā mm, pašinstīvas eh, brīdinājuma sistēma, mūsuprāt, ir eh, nepietiekams risinājums. Tālāk vides aizsardzība. Ko jūs ar šīm te vides monogrāfijām īsti gribat sacīt? Uh, vai kas par, tas būs tāds uh, pārskats par kaut kādu molekulā, molekulāro mm, darbību, struktūru vai, vai kaut ko, vai arī par nu, tādiem ārējiem novērojumiem, kā tur uh, lopiņš pieņem vai nepieņem konkrētu preparātu. Um, redziet, nedrīkst aizmirst to, ka lopiņš arī ēd un der, un, un tur sastarpējā iedarbībā rezultāti var būt dažādi. Un eh, līdzīgās situācijās, gal galā vēl tā ir arī pesticīdi dažādi, kas var būt bārībā, eh, roundups, eh, kur aktīvās molekulas nonāk dzīvnieku barībā. Un tas viss var kopā ar veterināriem preparātiem radīt ļoti atšķirīgus rezultātus. Uh, Tā kā, nu, lūk, tie momenti, kur eh, mums šķiet pagaidām viedoklis atšķiras, eh, bet esmu pārliecības pilna, ka mums izdosies vienoties par kompromisu un eh, vienoties par tādu tekstu, kas vienlīdz labi aizsargā dzīvnieku veselību un, un, un labklājību, kā arī mūsu pilsoņu veselību. Paldies! Paldies, nākamā runātāja. Pirmkārt, vēlos pasvītrot, ka piekrītu visiem, kas pasvītroja to, cik šis jautājums ir nozīmīgs mūsu nākotnē. Daudz, kas tika sacīts par AMR, par antimikrobiālo rezistenci, jāpiekrīt, jo gala beigās, beigu beigās runa ir par cilvēku veselību un principā dzīvību. Mēs esam vērojuši pānikas, bāžu tādus uz, uzlie, uzplaiksnījumus daudz vietā Eiropā par, par to, kas vispār notiek, un ir svarīgi, ka šis darbs tiek darīts, jautājumi tiek skatīti, un ir būtiski mums saskatīt to, cik uh, cieši saistās eh, nepamatota penicilīna lietošana pie dzīvniekiem ar eh, visām tām nelaimēm, par ko cilvēku uztraucas. Eh, turklāt nepareizi lietojot preparātus netiek nodrošināta pierniecīga aprūpa dzīvniekiem, veselāki viņi nepaliek no tā, un problēma turpinās. Um, Eiropas Savienībā, diemžēl, mēs nepietiekami nopietni attiecamies pret uh, dzīvnieku pienācīgu aprūpi. Um, un eh, tas viennozīmīgi ir mūsu visu interesēs, lai attieksme pret to būtu nopietna. Tātad uh, eh, AMR un uh, no tāda vieglprātīga, nevērīga dažādu antibiotiku klātbūtnes pieļaušana, eh, iebarošana, apzināti, neapzināti, eh, tātad slīmu un, un veselu dzīvnieku turēšana cieši blakus, eh, vai arī vienkārši ir, ir tādi dzīvnieki, kas ir, kas, kas konfliktē tur dažbrīd cūkas, piemēram, cūka saslimst, viņai iedod penicilīnu, un tad, tad šī cūka tur eh, sāk eh, kauties ar citām cūkām. Eh, pret to nedrīkst izturēties vieglprātīgi. Vai tā atmest ar roku, pilnīgi noteikti ir jātēmē uz dažādu veidu medikamentu izmantošanas samazināšanu, pēc iespējas mazāk zāļu, tā, tad, tad ir jāskatās, vai veterināri izrakstot preparātus vienkārši aklī nepilda savu, savu algotāju, tātad farmaceitisko kompāniju um, vēlmes. Un, um, nu, šeit man tātad medicīnu devas un, un konkrēto preparātu lietojums. Tātad šeit vēl daudz, kas ir jādara. Nākamā kolēģe, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām, Grostetas kundze, esmu tiešām ļoti iepriecināta par to, ka jūs beidzot sākat kustināt šo jautājumu, un tas ir mūsu darba kārtības pašā augšgalā. Es nu jau vairākus gadus esmu iesaistījusies politikā, uh, un tieši lauksaimniecības, eh, lopkopības regulējumā, un situācija joprojām ir neapmierinoša. Ehm, ja runāju par veterināriem, eh, bieži vien kolēģi to, tos kritizē, EPP, piemēram, nesen rīkoja uzklausīšanu eh, tieši par veterināra funkciju Uh, bet manā valstī attieksme pret veterināriem ir uh, citādāka. Pie mums uh, veterināram ir pienākums ik pēc divām nedēļām apmeklēt dzīvnieku nometnes un pārliecināties, vai viss ir kārtībā un tiek darīts pienācīgi. Nu, veterināra darbs nav viegls. Eh, bet eh, tas ir tā vērts, tas ir nepieciešams, jo runa ir par dzīvnieku un cilvēku veselību. Tāpat arī nedrīkst bremzēt informācijas apriti. Šeit runa nav tikai par to, ka lokopis eh, dzīvnieku īpašnieks, saimnieks tiek par kaut ko informēt. Šeit ir pienākums tiesības zināt arī sabiedrībai par jau kādiem pārkāpumiem vai, vai slimībām. Pie mums Nīderlandē, piemēram, uh, Eh, tieši lobarības eh, apritē ir īpaši izstrādāts režīms, jaunlopu barošanas režīms ir, ir eh, ļoti precīzi noregulēts un uzskatām, ka pilnīgai paļāvībai būtu nepieciešams tāds vienots, harmonizēts visai Eiropas režīms Mm, jo, nu, kāda jēga mums ir eh, ļoti strikti un godprātīgi visu kontrolēt, ja mm, tuvāk un tālāki kaimiņi pret to izturas eh, eh, viegli prātīgi. Tad ir jāskatās, vai ir pamatoti pierādīšanas, tātad informēšanas šis pienākums uzticēts, kā būtu vispareizāk. Mm, Putnkopībā mums nesen bija še, ir tātad īpaši, īpaši sasniegumi, ar ko varam lepoties, un šai ziņā mūsu priekšlikums ir apmierinošs. Un visbeidzot, saka priekšsēdētājs zaļo vārda Augans Kundze. Paldies! Mm, Dānija ir eh, viena no tām valstīm, kur medikamentu aprita ir nu, tādā totālā kontrolē, tīpaši lauksaimniecībā un uh, lopkopībā. Šai ziņā mēs esam nepielūdzami un, un tie ļaunākie un gandrīz vai negantākie ne tikai Eiropā, bet arī pasaulē. Uh, bet, nu, tik un tā Mm, laikraksti, piemēram, šīs dienas politika, un pamanās uzrakt kādu sensāciju, un, un lūk, šīs dienas virsraksts bērni no laukiem, no, no zemnieku saimniecībām, kur tiek turētas tūkas, ir ar uh, mācīšanās grūtībām, ka, ka viņiem ir tur intelektuāla attīstība ir kaut kā ietekmēta, un tagad visi ceļ panika un kliedz šausmas, šausmas. Uh, arī pie mums tas ir iespējams um, kaut arī pie mums ir nu, totāli šis interešu konflikta, neie, tātad iespējamība novērsta, ir veterināri, kas ir pilnīgi atsaistīti no, no jebkādas nonākšanas interešu konfliktā, um, ir noņemts jebkāds pamats šaubām par um, veterināru iespējamo saistību vai pakļautību farma, farmācijas kompānijām. Um, Mm, tas, vai šis cilvēks tur maksā visus nodokļus vai ir uzticīgs uh, savai sievai vai vīram, tas mūs neinteresē. Mūs interesē veterināra gadījumā viens, vai viņš ir pilnīgi godprātīgs un objektīvs uh, pret, uh, pret no nu, tā produkciju, ko, ko viņš uh, iesaka vai, vai administrē. Tam ir jābūt uh, neapgāžamam uh, principam visā Eiropā, lai šeit nebūtu ne mazākās uh, kripatiņas. Uh, pamatā šaubīties par veterināru godu prātu. Um, ir jābūt precīzi nekādai pat potenciālai sasaistai starp saplosmēs starp veterināra un farmācijas kompāniju interesēm. Paldies! Paldies! Mums ir arī ECDC un IMA pārstāvji pievienojušies mūsu sanāksmai un tagad vēršos pie jums, viesi, dargie, vai jums būtu kas piebilstams? Ja nē, tādā gadījumā. Varam turpināt, dodu vārdu komisijas pārstāvim Rīsa kungam. Paldies priekšsēdētāji, paldies referentes kundze, mm, cienījamie parlamenta deputāti, šī ļoti nozīmīga saruna, un es vēlos pieskarties pāris būtiskākajiem jautājumiem, eh, kā atzinumā tā šīs dienas sarunā. Pirmā ļoti nozīmīgā joma, tēma eh, ir definīcijas, eh, kādas eh, komisija lieto savā eh, priekšlikumā. Šai sakarā vēlos norādīt, ka komisija ir ar ļoti labprātīgi noskaņota jautājumā par definīciju precizēšanu, um, bet tie ir principā atgādināšu, ka definīcija daļa ar deleģētiem aktiem nav grozāma. Uh, tātad definīcijas e, pa, paliks potenciāli spēkā daudzu gadu garumā. Bet, nu, ne, tātad, lai būtu kā būdams, esam e, tātad, lab, gatavi nākt jums pretī un iet uz vienošanos, cik tālu tas ir iespējams, lai e, jums paietas pretī. Tālāk Eh, kā sekmēt jauninājumus, atbalstīt tos. Nu, tas eh, nebūtu nav vienkāršs jautājums. Eh, piedāvātie grozījumi var iespējams sabojāt vienu no tiem būtiskākajiem jauninājumiem, ko piedāvā komisija, īpaši tātad režīmu izveidi sīkiem dzīvniekiem un to veterinārai aprūpei komisija šai ziņā ir gatava sniegt jums visu iespējamo argumentāciju, pamatojumu, lai pierādītu to, ka mūsu pozīcija ir adekvāta. Šai ziņā mums nav ko slēpt, esam gatavi visu precizēt un paskaidrot. Par AMR. Nu, tā tiešām ir ļoti nozīmīga prioritāte arī komisijai. Mēs uh, priecātos par visiem konstruktīviem priekšlikumiem šajā sadaļā, kā rezultātā sistēma būtu iespējams spēcināt, bet, nu, protams, ir jāskatās, eh, kas ir reāli iespējams. Jāskatās, kā šī sistēma darbos, varētu darboties plašākā kontekstā ir būtiski, lai, lai sistēma, ko uzbūvējam, eh, nu, tā jau nedarbosies tādā vakumā. Eh, tā ir jābūt ar, ar visiem nepieciešamajiem elementiem, ar eh, neizpildes sankciju kaut kādām mm, apakšsistēmām. Tālāk par paralēlo importu, paralēlo izplatīšanu esam precizējuši, ka mums šeit ir 115. un 116. pāns, kur īsti nav runa par, par to, ko jūs dēvējat par paralēlo importu. Komisija apzināti izvēlējās nepiedāvāt regulējumu šiem te paralēlajiem importam, jo mm, uzskatījām, ka spēkā ir pietiekami efektīvas eh, nacionālās valstu līmeņa normas un regulējums, kas ierobežo veterinārās produkcijas eh, ievešanu un izplatīšanu. Um, nu, par, par šo aprīti, par izplatīšanu, protams, var diskutēt, bet no mums šķiet, ka Eiropas līmenī e, šeit nav nepieciešams e, kaut ko īpaši vēl regulēt. Cilvēku, cilvēkiem paredzētu medikamentu un produkcijas jomā e, šī brīža situācija ir tāda, ka ir tātad labās prakses, tāda kā rokas grāmata, un, nu, varbūt laika gaitā tādu varētu nodarīt arī veterinārijas jomā. Tālāk par harmonizāciju. Nu, komisija īsti nesaprot, kas, ko tiek paredzēts harmonizēt tieši lietošanas nosacījumu līmenī. Tāpat arī SPC Ko tieši šeit eh, jūs vēlētos harmonizēt? Eh, nu, esam gatavi par to diskutēt ar jums un eh, rast kompromisus par farmaceitisko modrību. Pieņemsim zināšanā jūsu priekšlikums. Tomēr atgādinu, ka ļoti būtiski arī šeit mazināt administratīvo slogu, nevis to audzēt ir tāpat arī svarīgi tādu vienmērību, viendabību ievie, ievērot eh, starp dažādām sistēmām. Nu, tad ir jābūt labam līdzsvaram starp uh, veidojamās sistēmas efektivitāti un, un no nu, sarežģītību, to apgrūtinājumu, ko tā rāda. Par uh, mārķējumu šeit uh, esam gatavi ar jums diskutēt par uh, ietekmes uz vīdi izvērtēšanu, vides pētījumiem, šādas ietekmes pētījumiem. Nu, esam gatavi apsvērt jau kādus realistiskus, konstruktīvus priekšlikumus šajā jomā. Jā, mēs tātad gala beigās vienosimies, ka no šīs vides ietekmes monogrāfijas varētu būt tāds reāls risinājums, eh, kam ir precedenti, kas, kas varbūt jau ir, ir teorētiski sevi attaisnojis, tad ehm, kāpēc gan ne? Un visbeidzot vēl par marķēšanu. Atkārtošu tikai to, ka viennozīmīgi iestājumās par maksimāli vienkāršu un efektīvu marķēšanas sistēmu jo to uzņēmumu mums atkal un atkal min kā vienu no tiem smagnējākiem, apgrūtinošākiem eh, elementiem visā sistēmā. Mēs eh, tāpat laikā arī uzskatām, ka šis eh, priekšlikums nav kā tāds profesiju aroda līmeņa regulējums. Tas ir uh, produktu līmeņa regulējums un kā tādam tam būtu arī jāpaliek, tāpēc aicinu nepārsteigties ar kādiem, kādiem piedāvājumiem vai risinājumiem, kas stūrē citā virzienā. Lūk, paldies! Mm, esam gatavi, kā jau teicu, ar jums turpināt sadarbību. Paldies! Tagad došu vārdu referents kundzei Grostetes kundzei. Paldies, priekšstādātāji! jau iesākumā vēlos pateikties visiem kolēģiem, kas izteicās. Esmu pārliecināta, ka kopumā visi vēlamies doties vienā virzienā pretī vienam mērķim un gādāt par to, lai tiek izstrādāt tāda regula, kas ir efektīva, iedarbīga, noderīga un ļauj reāli risināt samilzošas problēmas. Paldies jums, kolēģi! Eh, pieņemu zināšanai visu, ko jūs sacījāt. Mm, esmu rūpīgi iepazinusies ar jūsu grozījumiem. Ja tādi vēl būtu, esmu gatava ar jums turpināt sarunu, lai regula būtu tiešām kvalitatīva. Un tagad īsumā par, par, par, par to, ko mm, kolēģi jūs mm, minējāt. Laika nav daudz ēnu referents Tanašesko kungs vēlas, lai arī tātad medikamentu atgriešanas un tātad utilizācijas noteikumi tiktu harmonizēti. Nu, tas ir apspriežams jautājums. Protams, utilizācija atpakaļ atgriešana būtu sekmējama lieta, bet cik tālu mēs te varam kaut ko regulēt, nu, nezinu Mm, realitāte ir tāda, ka zināma centralizācija varētu būt nepieciešama un pamatot, jo šobrīd sistēma ir ļoti fragmentēta. Šeit ir jā, jāizdara pragmatiska izvēle, mm, jāņem vērā praktiski apsvērumi. Tālāk par um, preparātu izrakstīšanu un tirgošanu. Um, nu šeit uh, Mm, protams, eh, veterināram ir jābūt lietas kursā par, par, ko, par to, ko viņš uh, iesaka, uh, ir jābūt uh, veiktiem visiem testiem, uh, turpmākai uzraudzībai, um, un šie risinājumi, kā atsaistīt veterināru no ražotāja, uh, ir jāmeklē, ir mūsu ziemeļvalstu draugi ar brīnišķīgu pieredzi Nīderlande. Uh, nu, vienkārši šeit ir tātad jāparūpējas par to, lai svece nepaliktu zem pūra, lai šī labā prakse ietu, ietu tautās plašumā. Mm, jo nu, ir, ir grūti spriest par to, kā ir un, un, un uh, kā būtu jādara. Jo arī lauksaimnieki, lopkopji sūdzas, ka viņi mm, šeit var, var palikt bez uh, Eh, laba veterināra, kas viņam palīdz, eh, ir jābūt ļoti precīzam eh, tātad risinājumam tekstā, lai netiktu net, net pieļauti, pieļauti kādi pārkāpumi. Tālāk par profilaksi un arī par mīļa dzīvniekiem, par sunīšiem, kaķīšiem. Nu, ir zināms pamats šādu priekšlikumu iesniegt, ir 97. arī punkts grozījums metafilakse. Nu, diemžēl tāda preparāta tālāka nonākšana eh, veselo dzīvnieku populācijā ir, ir risks eh, putnu fermās, eh, arī lielāku zidītāju dzīvnieku fermās. Katrā gadījumā, nu, govis ir vieglāk, slimu govi ir vieglāk nošķirt no pārējām kā, kā slimu vistu, bet, nu, uh, tas nenozīmē, ka tas nebūtu jādara, ka būtu, jā, nebūtu jāmeklē risinājumi. Uh, nu, neaizmirsīsim to, ka tas prasa papildu piepūli, papildu apgrūtinājumus lopkopim, e, slimo dzīvnieku nošķiršanu, arī vides aizsardzību. Mēs e, saprotam, ka tas ir nepieciešams Um, mans piedāvājums bija šīs te vides ietekmes monogrāfijas, uh, no tāds raksts. Uh, Vazi kundze man palīdzēja šo ideju ģenerēt, um, tātad aktīvo vielu uzraudzīšana noteiktu laiku, uh, papildu vielu, tātad uzraudzība nu, tam bū, var, varētu būt kā tāds divpakāpju risinājums, tātad šī vides ietekmes monogrāfija, tātad aplūku aktīvās vielas apriti, mm, bet, nu, tātad ņemot vērā sākotnēju izvērtējumu. Eh, praksē tās pagaidām šķiet vēl nedarbotos pietiekami efektīvi, eh, tāpēc noteikti eh, ceram, ka komisija mums sarūpēs no tādu pārskatu par, par visu šo risinājumu praktisko pusi. Tālāk par iespējamu kaut kādu ierobežotas piemības antibiotiku sāraksta veidošanu. Tad 38. 39. grozījums Nu, jā, kāpēc ne, bet tam ir jābūt stingri zinātniski pamatotam, argumentētam šādam iespējamam sarakstam. Um, Nu, un, un šai sakarā tad vēlētos noteikti lūgt padomu komisijai, kā jūsuprāt tas varētu darboties, kādi varētu būt kritēriji, kādu produktu iekļaušanai šādā sarakstā. Nu, kolēģi, jums, jūs patiešām esat bijuši ļoti radoši, uh, ierosinājumu un grozījumu no jūsu puses ir daudz. Uh, par to visu saku lielu paldies. Uh, esmu gandarīta par to, ka mans mm, priekšlikums, mans atzinums jūs nav atstājis vienaldzīgus. Um, nu, tas gan nozīmē, ka man būs uh, tagad uh, smagi jāstrādā, uh, bet nu, tas ir darbs, kas ir nepieciešams jā, jāmeklē nepieciešamie pamatotie kaut kādi noteikumu vai regulējumu harmonizācijas līmeņi. Noteikti sadarbošos ar, ar kolēģi, kas savulaik izstrādāja atzinumu par cilvēkiem paredzētu medikamentu apriti. Turpināsim šo darbu. Esmu pārliecināta, ka te esam pieķērušies kam tādam, kas ir ārkārtīgi nepieciešams, un šeit viss ir jāizdara ļoti rūpīgi un adekvāti. Paldies! Paldies! Um, jā, nu, ir ļoti svarīgi, lai būtu skaidrība par, par turpmākajiem soļiem. 15. jūnijas ir termiņš grozījuma iesniegšanai, 4 pēcpusdienā, 15. jūnijas 4 pēcpusdienā, uh, un viedokļa apmaiņa par grozījumiem 15. 16. jūlijas, Eh, nav precīzi zināms, kāda konkrēts pulksteņa laiks jums tiks paziņots vēlāk. Balsojums NV komitejā varētu notikt 22. septembrī, jau pēc atvaļinājuma. Eh, mums gan nav precīzākas informācijas par eh, iespējamo balsojumu plenāru sesijā. Tas ir atkarīgs no tā, cik raiti šis process ritēs uz priekšu. Uh, Paldies eh, visiem, kas piedalījās šajā sarunā. Mm, paldies referentei, no referentiem eh, un grozījumu iesniedzējiem. Tagad turpināsim darbu. Eh, nākamais punkts. Grozījuma izdarīšana regulā 726 2004 ar ko nosaka cilvēkiem paredzēto veterināro zāļu reģistrēšanas un uzraudzības kopienas procedūras un izveido Eiropas zāļu aģentūru. Pirmkārt, do, došu vārdu referentam Ciprianam Tanasesku. Lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Vispirms, kā jau iepriekšējā komitejā tika minēts, es uzskatu, ka komisija ir spērusi uh, pozitīvu soli uz priekšu, atšķirt uh, eh, veterināro medicīnas produktu un cilvēkiem paredzēto zāļu laišanas tirgu nošķiršanu. Jo tiek ņemts vērā veterinārā sektora īpašās vajadzības. Es arī augstu vērtēju saskaņošanu ar Lisabonas līgumu, taču, kā jau jūs redzat no mana ziņojuma projekta, ir vairāks jums, kas vēl arvien jāuzlabo. Es nepiekrītu komisijas priekšlikumam, ka aģentūrai maksājumu nodokļu struktūra un lielums un nacionāla kompetentējām iestādēm ir jānosaka ar īstenošanas aktiem. Parlaments ir jāiesaista šo uh, nodevu noteikšanā ar parasto likumdošanas procedūru. Turklāt es ierosinu grozījumus, lai izskaidrotu un aktualizētu nodokļu maksāšanas principu aģentūrai arī saskaņā ar 67. pānta trešo punktu, kas nosaka arī ienākums attiecībā gan uz cilvēkiem paredzētiem produktiem, gan veterināriem saliem. es domāju, ir jānošķir dažādie ienākumi, uh, kas veido aģentūras budžetu. Vēl citi grozījumi ir vērsti uz to, lai pašreizējā regula būtu saskaņota ar finanšu regulu. Tas ļauj tad aģentūrai tik klāt citiem finansējuma resursiem. Finansējums atbalstīt šīs aģentūras darbu pie sabiedrības veselības projektiem, kā novatorisko mm, medicīnu, zāļu. Um, institīva un FP7 regula. Septītās ietver programmas regula. Un aģentūra uzrauga arī veterināros produktus, pateicoties centralizētai procedūrai. Un noslēgumā es atkal ieviešu pašreizējās regulas pārējas uh, normas, runa par regulu 796 2004, un saskaņā arī ar 2014. gada 6, eh, regulu 658. Tā jāpaliek spēkā līdz uh, regulas 296 pārskatīšanai un arī jā, pagaidām jāpaliek spēkā ar visām citām pārējas regulām, kas ir pieņemtas un ir spēkā. Lielas paldies! Saka priekšstādātājs tagad ēnu referentiem vārds. Kā pirmais runās Eiropas tautas partijas ēnu referents Grostētis kundze. Jā, paldies, priekšstādātāji. Patiesībā es neesmu ēnu referents ar Žirjoms, mans kolēģis ir, bet viņš nav klāt un viņš lūdzu man šodien uzstāties viņa vārdā un es to labprāt darīšu. Protams, šajā gadījumā jābūt saskaņotībai ar visiem šiem tekstiem, kas attiec uz kopīgu tematu. Mans kolēģis ir jau kungs, vēlas uzteikt, un es varu tikai piebalsot mm, Tanasesku kungu ar šo ziņojumu, un viņš tiešām vēlas viņam pateikties par ļoti labo sadarbību, kas ar viņiem ir bijusi. Sirijo kungs tomēr ir uztraukts, tāpat kā referents, par diviem punktiem. Pirmkārt, nodevas Eiropas zāļu aģentūrai par veterinārajām darbībām saskaņā komisijas priekšlikumu. Aktivitā eh, šīs nodevas jānosaka ar eh, īstenošanas aktu un Serjo kungs, tāpat kā referents uzskata, ka komisija būtu jāsagatavo īpaši tiesība akts par šo tematu. Un tad otrais punkts attiec uz eh, komisijai piešķirto pilnvaru mm, ilgumu. Sākotnējā priekšlikumā ir e, nenoteikti šīs pilnvaras referents vēlas, lai tas būtu pieci gadi, un Sirjo kungs piekrīt tam, ka periodam jābūt ir ierobežotam, taču viņš uzskata, ka šim periodam jābūt ilgākam par pieciem gadiem. Tā, tā ir niansa, e, kuras, kur Cirjo kunga viedoklis atšķirs no Tanasēsku kunga. Lūdzu, lūk, tādi ir komentāri, ko Cirjo kungs vēlējās paust. Paldies. Paldies. Nākošais runātājs no NCR e grupas ir Piehainen kungs. Paldies, priekšsēdētājs, saka Piek, Pieka kungs. Iesākumā vēlos pateikties referentam. Es augstu vērtēju viņa ieguldījumu un viņa deksmi strādājot pie šī projekta. Savā vārdā un arī Eiropas konservatīvo un reformātoru grupas vārdā var sacīt, ka mēs atbalstām šo ziņojumu. Tas ir ļoti, tā ir ļoti racionāla pieeja vienā tiesību aktā. Skat visu šo jautājumu. Es arī piekrītu atšķiršanas, nošķiršanas principam. Atsaistīšanas principam. Tātad eh, atsaistīt cilvēkiem paredzēto zāles no veterinārajiem preparātiem. Bet ir vēl dažas bāžas. Piemēram, vai mums ne, nav jārisina standārtu samazināšanas problēma, jo ir daudzi ģenerālie produkti, kas pieeja pieejami un tie rada pamata bažām. Piemēram, novatorismu ziņā ir arī šis tas jārisina, tas attiec arī uz antibiotikām. Es uzskatu, ka novatorisko produktu un antibiotiku gadījumā procedūram ir jābūt atbilstošām tām procedūrām, kas attiec uz cilvēkiem paredzētiem zālēm. Es <clears throat> atbalstu nodevu struktūru, kas piedāvāta attiecībā uz Eiropas zāļu aģentūru un institūcijām dalībvalstīm. Es domāju, ka tas jāregulē visiem, visām dalībvalstīm kopā, un tikai šāda pieeja mm, vainagotos ar konsensu, kas ir pieejams Eh, zāļu ražošanas nozarei un arī mūsu valdībām. Jo, protams, kā nozarei būs jāuzņemas liels izmaksas īpaši attiecībā uz nišas produktiem. Līdz ar to summas, par kurām te runājam, var būt ieroverojums. Ir zināmas bažas attiecībā uz caurskatāmību. Te es runāju par 67. pantu trešo punktu. Te ir runa par aģentūras ienākumiem. Bet trešajā punktā ir frāze citi aģentūras sniegtie pakalpojumi. Kas ar to domāts? Kādi pakalpojumi? Par ko te runa? Protams, tā traktēšana viegli nebūs, tāpēc te varbūt runa par augstākām izmaksām ražotājiem. Es domāju, šis aspekts būtu jāizskaidro. Savā iepriekšējā uzstāšanās reizē, kad runājam par Grosetas kundzes ziņojumu, es pieminēju datu bāzes. Saucamās SPC. Uh, ehm, informatīvos būkletus, marķējumu Es domāju, ka mums ir jānodrošina, ka atsaistīšana, jeb nošķiršana cilvēku zālēm, cilvēkiem paredzētām zālēm, veterināriem produktiem ir svarīgi. Tas būtu izdevīgi gan pacientiem, gan arī lauksēmniekiem un veterināru ārstiem. Tagad vēlos atgriezties pie nodevu jautājuma. nodavas ir jāpielāgo šīs nozars attīstības gaitai. Es esmu runājis ar eh, industrijas, jeb nozars pārstāvjiem visnotaļ daudz, un jāpaturprātā, ka veterināros preparātus ražo mazie un vidēji uzņēmumi, nevis lielas farmā, liela farmācijas uzņēmumi. Tāpēc mums jābūt piesardzīgiem jāraugās, lai šī nozare varētu veltīt gana daudz līdzekļu inovācijām, varētu izstrādāt labus preparātus, tāpēc šīm nodevām jābūt ir racionālām, pieeja, pieejamām, tā lai mēs nekropļotu manevra telpu, kas pieejam šiem uzņēmumiem. Liels paldies! Mēs iesniegsim grozījums un apsveicu Tanasēsku kungu. Paldies. Lielas paldies. Nākošais runātājs Alders, Alders, Vārdāra Mēsners kundze. Lielas paldies priekšēdā, tāpat arī paldies no Aldis referentam. Šis ir tāds vairāk tehniskas dabas eh, dosē, kas, protams, saistīts ar otru, taču šeit runā ir par atļauju mm, atsaistīšanu no veterināru medicīnas eh, medikamentu uh, regulas. Tātad šeit mēs arī pielāgojamies Lisabonas līguma noteikumiem un tādēļ viss notiek pareizi. Es patiesībā atbalstu referentu pilnīgi visos viņu veiktajos punktos. Runājot par atļaujas nodevām, šeit komisija piedāvāja eh, pieņemt eh, padomas regulu un es tāpat kā referents uzskatu, ka šeit eh, būtu arī jāpiedalās parlamentam. Manuprāt, tas ir liederīgi un arī taisnīgi. Un patiesībā tas arī būtu viss. Tas bija galvenais par šo ziņojumu un ar nepacietību gaida mūsu turpmākās diskusijas. Paldies! Thank you very much. Uh... Paldies! Nākošais ir Hoislinga kungs zaļo Anra Freds. Arī es varu sirsnīgi pateikties referentam par paveikto darbu. Daudzos punktos piekrītam, šis ir tehnisks dabas uh, ziņojums, taču nenozīmē tas pieprasa mazāk darba. Mazliet par monogrāfiju sistēmu. Mēs gribētu, lai informācija par aktīvajām vielām mm, veterinārajā zālēs tiktu apkopota centrāli un tiktu nodrošināta visiem. Un dalībvalstīm vajadzētu arī nodrošināt vieglu piekļuvu šiem datiem, vieglu datu apkopošanu. Šai datu bāzē par aktīvajām vielām tāda ir jāizveido, un tā jābūt bez maksas pieejamai visiem. Tāpat arī tā regulāri jāaktualizē. Manuprāt, tas ir ļoti būtiski un centrāli, ja mēs vēlamies uh, sabiedrībai nodrošināt piekļuvi tādam tirgum, kur ir jānodrošina lielāka informācijas apmaiņa, kā arī jānodrošina informācija tieši sabiedrībai vēlos, lai jūs iekļaut šādu priekšlikumu. Paldies! Hoisling and, uh... Paldies, Hoisling kungs! Un tagad FDD vārdā Pedičīnī kungs. Paldies, priekšsēdētāji! Mēs augstu vērtējam Tanas Esku kunga ziņojumu, un mēs um, piekrītam vairumam tās tā satura. Mēs piekrītam tiem priekšlikumiem, kas iestājas par juridiskiem risinājumiem, kas iesaista Eiropas parlamentu. Lai ko mēs darītu, mums e, jārūpējas par to, lai Eiropas parlaments būtu pēc iespējas vairāk iesaistīts attiecībā uz atļauju sniegšanu. Runājot par deleģētiem aktiem, Es domāju, ka arī šeit parlamentam ir jābūt iesaistītam, taču mums jāpaturprātā, ka vīdes komitejas uzdevums ir pārskatīt, pārbaudīt, izskatīt šos delģētos aktus, ja nepieciešams, pamatojoties uz citiem aktiem. Mēs piekrītam līdz šīm sacītēm, mēs atbalstīsim šo priekšlikumu, kaut arī mēs vēl sīkāk to paskatīsim tuvākajā nākotnē. Paldies! Paldies, Pētečīnī kungs. Turpin priekšnēdātājs. Un tagad vēlos aicināt komisijas pārstāvi Rīsu sniegt savu ieguldījumu šajās diskusijās. Lielas paldies priekšstādātāji. Paldies arī referentiem. Vēlos sacīt, ka mēs arī tā uzskatām, ka ir svarīgi, ka ir jābūt atbilstošai saiknē par šiem diviem tiesību aktiem, un mēs domājam, ka šāds laiks jau pastāv, taču esam arī gatavi meklēt labāku veidu, kā to izskaidrot kopā ar Eiropas parlamentu un padomi. Svarīgais jautājums, uz kur norāda referents attiecībā uz nodevu struktūru. Vēlos atsaukties uz Eiropas Savienības tiesas spriedumu 2012. gadā. Tur tika sacīts, ka komisijas īstenošanas pilnvar var būt uzskatāms par pietiekošu iemeslu noteikt nodevas. Un kad mēs pārbaudījām, kuras aģentūras ir tās, kuru nodevas eh, komisijai ir pilnvaras noteikti. Tad tur bija minēta, piemēram, ķīmijas eh, aģentūra 2013. gadā un drošības un finanšu tirgu iestāde 2012. gadā, un tā darbojas tā sistēma. Vēlos atbalstīt to viedokli, kas izskat mūsu priekšlikumā. Attiecoties, atsaucoties uz pārējais periodu, ko iesaka referents saistībā ar 70a pantu, tas neaties pašreizējo režīmu, bet tikai uz nākošiem režīmu. 70a punkta uh, saturs labāk būtu iekļaujams apsvērumā. Un runājot par aģentūras ienākumiem, tas arī tiek apspriests, un padomēji ir jāvienojas par atbilstošu formulējumu šajos divos pantos, kas skar uh, ienākumu, ienākums uh, saskaņā ar pašreizēm procedūrām, tā lai netiktu uh, apdraudēts aģentūras mandāts. Protams, ir daudz jautājumu, kurus esam gatavi ar uzspriest ar referentu. Paldies. Paldies, Rīsa kungs. Un tagad atgriežamies pie referenta. Lūdzu, vārds jums, Tanastais kungs. Paldies, priekšstādātāji. Vēlos pateikties visiem maniem kolēģiem un komisijai par viņu sacīto. Ceru sagaidīt jūsu komentārus līdz grozījuma iesniegšanas termiņam. Un man ir tāds iespējas, ka mēs esam labi sākuši šo darbu. Mums ir bijusi veiksmīga sadarbība, un es ceru, ka šī veiksmīgā gaisotne būs labs pamats arī labam ziņojumam. Tā ceru. Vēlreiz paldies! Un ar vienu esmu gatavs ar jums sadarboties. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies visiem par dalību šajā diskusijā. Šī dosjē laika grafiks, tātad grozījuma iesniegšanas termiņš ir 15. jūnijas, pulksten 4. pēcpusdienā. Mums būs vēl Nākamā NV komiteja 22. septembrī, līdzīgi kā ar iepriekšējo dokumentu, un balsojums plenārsēdē vēl nav pieņemts termiņš tam. Tad varam turpināt ar nākamo dokumentu. Tas ir piesārņotā emisija samazināšana autotransporta līdzekļiem. no tautas partijas puses referents eh, šodien nevar būt pie mums klāt, kā esmu informēts Lince kungs aizstāja referentu. Lūdzu, Lince kungs. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Kā jau priekšsēdētājs tikko teica, Alberts Deskungs, diemžēl šodien nevar būt pie mums, tādēļ viņš lūdza mani prezentēt viņa ziņojumu. Šis ir tāds tehniskas dabas ziņojums, tādēļ lūdzu izpratni, ka es tagad Alberta Desakunga komentārus vienkārši nolasīšu. Šis priekšlikums sastāv no dažādiem diezgan heterogēniem pasākumiem, kuru mērķis ir Eh, cilvēku veselībai kaitīgas transportlīdzekļu emisijas samazināt. Un detalizēti tas skar pirmkārt konkrētu emisiju robežvērtību noteikšanu slāpekļa dioksīdam, ņemot vērā vispārējās um, slāpekļa dioksīda emisijas. Turklāt tiek noteikts emisiju robežvērtības uh, smago trans transportlīdzekļu motoriem un treškārt pēc augstās palaides, šeit arī nosaka robežvērtības eh, ogļūdeņrežu, ogļūdeņražu emisijām. Un ceturkārt šeit arī metāna ierobežojumi. Un šeit jāievēro konkrēti masas ierobežojumi. Un pietkārt šeit paredzēta iespēja Eh, palielināt um, eh, apskaites masu no 2840 kg uz 5. 5000 kg. Vēl ir vairāk tādi regulatoriski pasākumi, kur pirmkārt tiek uh, piemērots pilnvaras um, saistībā ar Lisabonas līgumu, tad vēl dažas īstenošanas pilnvaras kā instruments, lai varētu īstenot dažus no jaunajiem priekšlikumiem. Tad ir paredzēti pasākumi gaisa kvalitātes uzlabošanai, tas ir apsveicam, arvien vairāk cilvēku uh, pārceļās uz uh, Eiropā uz urbānām vietām, rodas arvien lielāks piesārņojums, tādēļ mēs, mums jācenšas ar kravas transporta līdzekļiem radītās emisijas samazināt, lai pēc iespējas samazinātu arī izmaksas cilvēku veselībā, jo tas ilgtermiņā nodrošina tikai dzīvot uh, priecīgas un ilg, ilgspējīgas um, pilsētas, taču no otras puses ražotājiem nevar uzlikt pārāk nesamērīgus slogus. Mums ir jāapzinās, ka nozarē vēl joprojām ir grūtības pārvarēt ekonomisko krīzi un papildu izmaksas un birokrātija ir jāsamazina pēc iespējas. Tāpēc referents vēlas arī pieminēt dažus konkrētus eh, komisijas eh, priekšlikumus un arī paskaidrot pāris eh, grozījumus. Viņš neuzskata, ka metāns CO4 būtu jāizsaka CO2 emisijām, jo metāns pats nepiesārņo gaisu. Šī gāze cilvēku veselībai nerada nekādas briesmas. Taču gāzes transporta līdzekļi izdod apmēram 24% mazāk emisiju nekā benzīna transporta līdzekļi. Taču šobrīd var tikai spekulēt, cik lielu daļu tirgu aizņemas gāzes automobīļi. Šobrīd uh, tā ir neliela daļa no visa autoparka. Turklāt pētījumi, testi reālos braukšanas apstākļos nerada skaidrību par to, kā var izvērtēt šīs emisijas ne tikai no metāna. Tādēļ referents dotu priekšroku, jo šī nelielā transporta līdzekļu kategorija kas varētu dot ieguldījumu emisiju samazināšanā, ka tā netiktu jau no paša sākuma sodīta. Paredzot CO2 emisijas likumdošanas pārskatīšanu, komisijai paredzēts iespējas piedāvāt jaunus tiesību aktus, ja bu, radīsies problēmas saistībā ar metāna emisijām. Runājot par autotransportu, autotransporta līdzekļu spektra paplašināšanu, kur arī konkrētās normas attiekties uz viegliem transporta līdzekļiem, tas iet pareizajā virsienā. Un šeit uh, vēlas uh, ieviest atskaits masu 7500 uh, kg apmērā. Tad runājot par amonjaku, to rada smagie transporta līdzekļi ar dīzeļmotoriem. Un šeit ir nepieciešams attiecīgs aprīkojums, lai samazinātu emisijas. Šeit tiek izmantot tā dēvētā urīnskābe kā reaģents. Taču šeit nerodas gandrīz nemaz um, amijaka emisiju. Ja smagajiem transporta līdzekļiem ar aizdedzes vecēm mēs uh, paturētu amonjaka robežvērtības, tad būtu nepieciešams ļoti dārgas emisiju samazināšanas iekārtas, un tādējādi tiktu diskriminēta šī transporta līdzekļu kategorija, jo mēs novērstu to, ka alternatīva kurināmā transporta līdzekļi kļūtu ekonomiski rentabli. Pašreizējās 10 ppm robežvērtības eh, transporta līdzekļiem ar uh, dīzelmotori, kas rada lielāko daļu transporta līdzekļa pērka. Ši, šīm normām jāpaliek spēkā. Runājot par uh, pielāgošanu Lisabonas līkumam ar šo priekšlikumu, iepriekšējās komitoloģijas procedūras tiks saskaņots ar jaunajiem īstenošanas un daudzjātiem tiesību aktiem. Tādējādi komisija tiktu dotu pilnvaru šādu veidu tiesības aktus kopā ar dažāda veida normām, ir pasaista robežvērtības un ir saistīts ar Eiro 5 un 6 tipu kategorijām, varētu pieņemt. Lielākā Šeit e, galīgais termiņš ir paredzēts 2019. gada 30. jūnijas, tātad e, nebūs vienkārši nenoteikts grafiks. Tāpat arī standārta ziņojums šeit paliks spēkā. Lielas paldies par jūsu pacietību. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, tad lūdzu eh, nodotiet tos eh, desakunga birojam vai tieši deskungam. Paldies! Paldies no sociāldemokrātiem ēnu referentu Dālī kundze lūdzu. Liels paldies priekšsēdētāji. Sākumā vēlos jau no sākuma paust savu spēcīgu atbalstu, ja kāda veida pasākumiem, kas var samazināt piesārņotāju emisijas un uzlabot gaisa kvalitāti, un to mēs cenšamies panākt. Ir skaidrs, ka mēs skaidri atbalstam Eiropas Savienības darbības, lai noteiktu konkrētus limitus toksiskām emisijām visa veida uh, transporta līdzekļiem. Tāpat arī, lai tiktu daudz labāk saskaņot esošie tiesību akti ar jaunākajām tehnoloģiskajām attīstībām. Taču man ir jāpauž, ka man ir lielas šaubas saistībā ar komisijas piemērotajām metodēm, pārmērīgu delģēto tiesību aktu izmantošanu, trūkst ietekmes novērtējumu un par dažiem vistehniskākajiem, sarežģītākajiem priekšlikuma priekšlikumiem tāpēc arī trūkst skaidrojumu par vairākiem punktiem. Tad runājot par sesto punktu, kur ir noteikti šī augstākās eh, masas robeža. Šeit piekrīt komisijai, ka dažos gadījumos tas pats tam pašam transporta līdzekļam ir nepieciešama dubultā testīšana, un tas rada ievērams izmaksas ražotājiem, taču neno, droši nekādus uh, labumus uh, saistībā ar vidi. Šeit piedāvā palielināt masu par 7 līdz 7500 kg, un šeit man tiešām pastāv bažas, un es dotu priekšroku uh, sākotnējam priekšlikumam, ka apskaits masa nedrīkst pārsniegt 5000 kg un paturēt uh, šeit komisijas priekšlikumu saistībā ar transporta līdzekļu masām. Otrs uh, punkts ir amonija robežvērtības. Šeit tiek uh, paredzēts izslēgt gāzes transporta līdzekļus. Mēs atbalstam komisijas priekšlikumu, jo šis būs koriģējošs pasākums, kas uh, likvidētu diskrimināciju. Šis E, jautājums jau parādījās diskutējot par konkrētu regulu no 2009. gada, taču e, šis priekšlikums netika toreiz ņemts vērā. Tad runājot par. Šeit e, runājot par ogļūdaņu ražu emisijām, šeit normas vairs neatbilst jaunākajām Eh, tehnoloģiskajām attīstībām. Ir jānodefinē jaunās Eiro 6 slāpekļa oksīda robežvērtības. Un es uzskatu, ka pārskatot šīs robežvērtības ir nepieciešams uh, ietekmes novērtējums saistībā ar ogļūdeņu ražiem un uh, ne tikai saistībā ar slāpekļa oksīdu. Šīs vielas tiek uzskatītas par ļoti problemātiskām, jo tās visvairāk ietekmē veselību mūsu pilsētās, un lai nodrošinātu to, ka jaunas emisiju kontrolas tehnoloģijas nepalielinātu šo emisiju pieaugumu, tas jau ir paredzēts saistībā ar Eiro 6 tiesību aktiem, uh, viegliem transporta līdzekļiem, taču pašreizējie tiesība akti nosaka tikai ierobežotas vērtības NOX, un manuprāt, tas ir jāmaina. Un šai ziņā uh, referentu varu atbalstīt, tomēr uh, šeit ir nepieciešama standarta likumdošanas procedūra, jo izmešu uh, griestus un nekādā ziņā nevar uzskatīt par nebūtiskiem elementiem šai regulā. To, tie alaži ir noteikti koplēmumu ceļā un uh, pienākums veikt ietekmes izvērtējumu, veikt rentabilitātes analīzi noteiktiem slāpekļa dioksīda līmeņiem ir būtisks priekšnosacījums. Piektām kārtām par metānu. Domāju, ka metāns uh, ir siltumnīca efekta gāze un ir jārēķina CO2 ekvivalentos šī brīža Eiro 6 un kopēja oglūdeņa raža griesti. Tajos ir jāiekļauj metāna un arī uh, nemetāna oglūdeņa ražu izmeši. Uh, tāpēc, uh, manuprāt, uh, metāns ir jārēķina CO2 ekvivalentos, un tas ļautu padarītu vieglāku ienākšanu tirgu ar dabasgāzi darbinātiem transporta līdzekļiem. Tāpat arī šeit ir tātad par ātrumu šīm te proporciju, tātad obligātas ātrumu pārslēgšanas proporcijas šobrīd šādu prasību nav, jo tas tātad ļauj saskaņot arī degvielas patēriņu, ierobežot to ja šādi ierobežojumi tiktu noteikti, tad eh, tas ļautu sekmēt un popularizēt degvielas taupīšanu un eh, zaļāku braukšanu. Gala priekšlikumā komisijas tekstā nekā tam līdzīga nav, un es vēlētos, lai mēs padomātu par eh, šādu prasību atjaunošanu tekstā, jo te tehniski, tehnoloģiski uh, tas viss ir iespējams, turklāt tas nemaksā dārgi. Un visbeidzot vēlos uzrādīt, ka komisija šeit Mm. lūdz uh, pilnvarojumu pieņemt uh, desmit deleģētos aktus atbilstoši pamatlīguma 290. pantam, bet tādā veidā tā iztukšo pašas regulas uh, saturu. Es aicinātu šeit ievērot, ka standārta likumdošanas procedūra ir princips, un pie tā arī ir jāpaliek. To atbalsta tātad arī referents un arī uh, Eh, mani kolēģi citēnu referenti. Paldies! Paldies Dalī kundzei! Lūkšu godātos locekļus izteikties mazliet lēnāk, jo mēs eh, varam pamanīt, ka ir grūtības ar tulkojumu. Aldes nostāju prezentēs Randīkungs. Paldies, priekšsēdētājs, centīšos izteikties lēnāk. Mūsu ēna referents Nievs Torvārdu kungs, diemžēl, nevarēja šeit ierasties, tādēļ viņš lūdzu pārstāvēt viņu. Man ir pāris komentāri par šo dokumentu. Galvenais eh, mērķis ir NOx emisijas, NOx emisijas, un, manuprāt, tas ir ļoti labs mērķis. Īpaši jau paraugamies uz pēdējās nedēļas ziņojumu no VTO, kur uh, tika uzsvērtas uh, nesamērīgās izmaksas sabiedrībai sasībā ar piesārņojumu. Viņi izmantoja daudzus datus un aplēsa uh, kopīgās gaisa piesārņojuma izmaksas Eiropas Savienībā 1,3 triljonu apmērā, kas ir 10% no kā NKI Eiropas Savienībā. Un es apsveicu referenta e, paziņojumu, ka viņš principā apsveic pasākumus, lai uzlabotu gaisa kvalitāti. Manuprāt, tas ir ārkārtīgi būtisks jautājums. Protams, tas skar arī Nacionālo emisiju griestu direktīvu un citas e, dokumentus, kas nodarbojas ar gaisa kvalitāti, taču arī šis ir būtisks elements. Tāpat arī esmu mazliet pārsteigts par viņa komentāriem paskaidrojot uh, par ehm, um, ogļūdeņraža, par pašreizējo nozari, par situāciju. Um, vienmēr, ka mēs runājam par zemākiem emis, zemākām emisiju robežvērtībām, uh, vienmēr dzirdam, ka nozarē ir grūti, gandrīz neiespējami sasniegt šīs vērtības nākotnē, un katru reizi mēs redzam, ka viņi ir vairāk nekā spējīgi sasniegt šos mērķus. Ja jūs palūkoties uz CO2 emisijām transporta līdzekļiem, jau 2014. gadā nozara nodrošināja zemākas emisijas nekā paredzētas 2015. gada mērķī. Tātad auto nozara ir vairāk kā uh, piemērota, lai varētu iero, ievērot šos au, augstākos mērķus. Un ir būtiski, lai mēs panāktu līdzsvaru. Tas ir arī vēstījums, kuru vēlas paust ēnu referents un Torvaldu kungs. Un mēs no Aldas arī piedāvāsim pāris grozījumus šim ziņojumam, taču priecājamies par ļoti konstruktīvo sadarbības veidu. Paldies! Paldies liels, un tagad uh, ēnu referents no zaļajiem, Taylor kungs. Liels paldies, priekšsēdētāji. Iepriekšējā runātāja atsaucās uz uh, milzīgo ietekmi cilvēku veselībai, saistībā ar gaisa piesārņojumu, un pēdējais pētījums, kurš tika pieminēts no Pasaules veselības organizācijas saistībā ar izmaksām, kas rodas no gaisa piesārņojuma, ka tas ir vairāk nekā 1,6 triljonu dolāru gadā. Un šīs izmaksas katru gadu izraisa 600 tūkstošus nāvis gadījumu un arī simtiem tūkstoši cilvēki saslimst, pateicoties eh, gaisa piesārņojumam no transporta līdzekļiem. Varbūt dažos prātos valdā neskaidrība par pūliņiem samazināt ogļūdeņraža emisijas, kas ir ārkārtīgi būtiski. Taču arī šis fakts, ka gāzes, kas kaitē cilvēku elpošanas sistēmām, nāk no transporta līdzekļiem. Samazinot šīs emisijas, tā ir prioritāte. Uh, Un īpaši saistībā ar Eiro 5 un 6 standartiem tā ir lieliska iespēja, kā mēs varam to izdarīt. Mums tiešām ir jākoncentrējas uz reāliem, reālās pasaules rezultātiem, nevis vienkārši tādiem zinātniskiem testiem. Taču priekšlikums nepiemina nekādus pasākumus, kas tiešām samazinātu emisijas. Tas vienkārši satur elastības pasākums ražotājiem un dalību valstīm. Vairāki jautājumi kas jāuzsver, ir atkāpes dabas gāzes transporta līdzakļiem un ieteikums izsītrot delgaķēto tiesību aktu. Priekšlikums dod priekšroku eh, dabas gāzes transporta līdzakļiem samazinot amonjaka limitus. Un ka šeit tiek piemērotas eh, CO2 emisiju ekvivalentes. Tas uh, neietekmē varbūt cilvēku veselību, taču ietekme ir divreiz lielāka ne, uz vidi un klimata pārmaiņām nekā citām vielām. Un šeit ir ļoti spēcīgas siltumnīca efekta gāzi izraisošās emisijas, un mums ir eh, jāpiemēro attiecīga pieeja. Komisija piedāvā konkrētas emisiju robežvērtības ar daudzētiem tiesību aktiem, taču vienkārši nav ietekmes novērtējumu vai pietiekams informācijas, un ar to nepietiek. Tas mums nenodrošina pietiekams zināšanu daudzumu, lai varētu spriest par šo jautājumu. Šo priekšlikumu mērķi ir tik zemi, ka es domāju, mums kā komitejai vajadzētu pārdomāt, noraidīt šo ziņojumu. Diemžēl šīs uh, referenta ziņojuma priekšlikums arī neko neuzlabo komisijas priekšlikumā attiecībā uz pasākumiem, lai varētu samazināt piesārņojošās emisijas. Mēs piedāvāsim uh, mūsu grozījumus par obligātajiem ātrumkārbs izstrādātajiem indikatoriem un attiecīgiem transporta līdzekļiem ar transporta līdzekļu aprīkojumiem, kas um, veicina uh, šoferīšiem samazināt emisijas un samazināt izmaksas. Ir lietas, kas uh, komisijas priekšlikums ietiekmes novērtējumi tiek vērtēts pozitīvi, taču tās neparādās galīgajā priekšlikumā. Ir vairāki uh, priekšlikumi, un grozījuma priekšlikumi, kuriem jābūt daudz ambiciozākiem, lai tiešām samazinātu emisijas. Paldies, priekšsēdājs, paldies no FTD. Evī kundze, lūdzu. Grazie, prezidente, grazie, relatore, per. Paldies, priekšsēdētāji, paldies arī referentam par sagatavotajiem priekšlikumiem. šeit eh, nav paredzēts tādas atbaidoši pasākumi saistībā ar metānu gāzi. Mums ir vairāki kurināmie un metāns satura viszemāko CO2 sastāv. Tātad tas eh, novestu pie ne tikai CO2 emisiju samazināšanas, bet pie ļoti kaitīgu emisiju samazināšanas. Runāju par klimatu pārmaiņu stratēģiju Mums ir jāņem vērā metāna gāze, jo metāna gāzes ietekme ir 70 uh, reizes lielāka nekā CO2 emisiju ietekme uz klimatu. Vēl būtisks priekšlikums ir no referentiem ir saistībā ar šo atskaits masas palielināšanu līdz 7500 kg viegliem transporta līdzekļiem. Un tāpat arī daudzēto tiesību aktu izmantošanu nosakot jaunas emisiju robežvērtības. Nu, mūsuprāt, eh, šī norma novadīs pie tā, kā būtiskas, būtiski elementi regulā tiks izmainīti ar delģētajiem tiesību aktiem, un mūsuprāt, nav piemērojami pārnest šīs pilnvaras komisijai, izmantojot uh, ierasto procedūru, mainot robežvērtības emisija robežvērtības ir ārkārtīgi būtisks. Mēs nevaram vienkārši tās nosaukt par tādām blakus parādībām un nav pieņemami, ja šos jautājumus nokārtot ar daudzjātiem tiesību aktiem. Liels paldies! Un... Paldies! Tagad eh, komiteju eh, vārdā šķiet ir pieteicies tikai eh, viens runātājs, vai mēs neraskundze. Paldies, es pieteicos runāt, šis ir tehniskas dabas uh, dosē, jā, taču nāku no satiksmes komitejas un esmu atbildīgā. Un pāris komentāri no manas puses, jo daudz kas jau tika teikts. Tā ir taisnība, ka gaisa kvalitāte, kur ietekmē transporta līdzekļi, ir rūpīgi jāplūko. Es pieteicos, ka NOX tiek iekļauts, to darīja arī kuģniecībā, jo ir zināma. Uh, NOX eh, kaitīgā ietekme uz cilvēku veselību. Otra lieta - metāns, kā Teller kungs teica, ka tāda šī gāze nav kaitīga cilvēku veselībai, taču tā ievērojami ietekmē klimatu. Taču šajā gadījumā es vēlos atbalstīt desekunga priekšlikumu, jo šajā gadījumā metāns tiek emitēts no gāzes e, automobīļiem, kuri uh, tiešām veido ļoti nelielu daļu no visa autoparka. Protams, mēs vēlamies šeit eh, attīstīt, ir pastāv infrastruktūra alternatīvajām degvielām, kur sašķidrinātā gāze arī tiek pieskaitīta, un mēs ceram, ka arī nākotnē krāvas automobīļi eh, varēs tikt izmantot, un šeit varēs arī pieskaitīt metānu, taču šobrīd šis sektors ir ļoti mazs, un tādēļ nezinu, vai tieši tagad kaut kas jādara šajā ziņā. Un trešā lieta, runāt par tā dēvēto ekobraukšanu. braukšanu Tas ir tāds saprātīgs priešlikums, tas būtu jāiesaist tik vienā braukšanas apmācībā un arī patēriņa indikatoru izmantošana ir labs priešlikums, tad arī liela daļa šoferīšu varēs kontrolēt, kādā veidā viņi brauc, lai ne, nenoslogotu vidi. Manuprāt, tas ir saprātīgs priešlikums. Paldies! Thank you very much! Liels paldies! Šķiet, ka vairāk neviens nevēlas izteikties un komentēt. Līdz ar to uh, tagad dod vārdu Petinēlī kungam. Lūdzu, padalieties komisijas ieskatos. Jā, paldies priekšsādātāji, cienījamie parlamenta deputāti, dāmas un kungi. Es saku jums paldies par iespēju piedalīties šī te ziņojuma projekta apspriešanā kopā ar jums. Saku lielu paldies referentam par teksta sagatavošanu Mm, komisijas eh, ieskatā tas eh, ļoti lielā mērā atbilst, ar mūsu, atbilst mūsu prioritātēm, protams, sakārtot eh, regulējumu dažādu automobīļu kategoriju radīto izmešu ierobežošanai, nodrošinot tātad pietiekam vidas aizsardzības līmeni. Īsumā par atsevišķiem grozījumiem, kas tiek piedāvāti ziņojuma tekstām. Komisija atbalsta, eh, priecājas par referenta pastāv atbalstu, automobīļu certifikācijas sistēmas vienkāršošanā, eh, kur ir iespējami lieli ieguvumi, nesamazinot, eh, tātad nepasliktinot ietekmu uz vidu un nevērojot administīvo slogu. Ja runājam par pilnvaru deleģēšanu komisijai, mēs uzskatām joprojām, ka mūsu sākotnējais priekšlikums ir visadekvātākais šo funkciju izpildēji. Tomēr komisija izprot eh, referenta nodomu un argumentāciju, kāpēc būtu jāierobežo pilnvaru deleģēšanas termiņš eh, grozījums, kas eh, komisijas ieskatā ir visproblemātiskākais, ir tas, ka tiek piedāvāts noņemt siltumnīca efekta gāzes aprēķinos neiekļaut metāna CO2 ekvivalentos. Komisija uzskata, ka Eiropas parlamenta motivācija šeit nav pilnībā izstrādāta. CO2 ekvivalences princips gal galā tika ieviests, lai uh, tieši kā reiz metāna siltumnīca efektu varētu ņemt vērā aprēķinos uh, un tālāk plānot uh, metāna izmešu ierobežošanu. Priekšnosacījums šeit ir turpināt vērtēt iespējamo ietekmi šāda veida priekšlikumiem. Un visbeidzot, uh, bija komentāri par degvielas patēriņu un par ātrumu pārslēgšanas indikātoru uzstādīšanu. Eh, tas eh, tie drīzāk ir ierosinājumi patēriņā, degvielas patēriņa samazināšanai, netik daudz izmēršu samazināšanai, tā kā tādi labāk eh, iedarētos tādā direktīvā, kas mm, pārunā tieši patēriņa, degvielas patēriņa samazināšanu, nevis dažādu siltumnīca efektu gāzu nonākšanu uh, Uh, vidē. Paldies! Paldies, Patinēlī kungs! Un tagad došu vārdu atkal Linca kungam. Ļoti īsi centīšos rezumēt, protams, uh, neiedziļināšos saturā, lai netraucētu referendumu. Es domāju, ka viņš priecāsies par jūsu grozījumu priekšlikumiem. Es redzu, ka šeit vēl nepieciešams diskutēt, piemēram, par metānu, taču dzirdu vienprātību saistībā ar daudzētiem tiesību aktiem, ka tas ir par daudz, tāpat ir arī jādiskutē par to, kādus uh, eh, krāvas transporta līdzekļi ar kādām atskaites masām ir jāiekļauj, taču es domāju, ka referents uh, pēc grozījuma iesniegšanas termiņu būs gatavs ar jums eh, runāt un noteikti arī atrast kompromisu. Paldies! Thank you very much, Miss. Paldies, Linta kungs. Ierunājam par eh, turpmāko darbu grafiku. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 19. maijs, pusdienlaikā, pulksten 12. Grozījuma izskatīšana, ja tādi būtu. Ir paredzēta 25. jūnijā apstiprināšana komitejā NV varētu notikt 15. jūlijā un balsojums plenārsesijā varētu notikt oktobrī. Šī gada oktobrī. Turpinām. Nākamais punkts. Ilgspējīga mobilitāte pilsētvidē. Jautājums ir cieši saistīts ar iepriekšējo darba kārtības punktu. Pirmkārt, došu vārdu Eleonorai Evī, referentei. Lielas paldies, priekšsēdētāji! Turpmākie turpmākajos 40 gados vairāk kā 2,5 miljārdi cilvēku dzīvos pilsētās. 90% eh, no eh, šiem cilvēkiem eh, apmetīsies uz dzīvi pilsētās augošās, jaunās pilsētās, attīstības valstīs, un te ilgspēja ir, nu, tāds ļoti smags jautājums protams, pilsētu plānošana, pilsētu attīstība. Eiropā ir sen skatīts jautājums, bet pārmaiņas, straujas pārmaiņas turpinās arī pie, notiek pie mums, migrācijas sabiedrības novecošanās ietekmē pilsētu vidi un pilsētu attīstību. Un nekas nav apstājies, būs Tātad 90% eiropiešu eh, joprojām ir eh, pakļauti piesārņojuma ietekmei, piesārņojuma līmeņi eh, daudz vietu un ļoti bieži pārsniedz pieļaujamos līmeņus 96% transporta ir ar tātad ogloģi, tātad ar eh, naftas produktiem darbināmi. Eh, un, eh, nu, kā zināms, pilsētā tak cilvēkiem ir jāpārvietojas tuvāk vai tālāk, bet vair, lielākoties mazākā 5 km attālumā 40%, 40% gadījumu, tātad veikti attālumi ir zem 20 km, tā kā pilnīgi skaidrs, ka šeit ir jāmeklē risinājumi risinājumi izmešu jautājumā, sastrēgumu jautājumā, kā rezultātā tiek piesārņots gaiss, vide, par gaisa piesārņojumu no nu pat jau spriedām. Pilsētas rāda 23% no visiem kopējiem transporta CO2 izmešiem. To jārunā arī par troksni, kā piesārņojumu Eiropas vidas aģentūra lēš, ka pilsētas trokšņa ietekme uz eh, veselību eh, ir 90% gadījumu tieši transports ir mm, trokšņa izraisītājs, un tad vēl satiksmes drošība. Um, Eiropas Savienība ir jau spērus pirmos soļus, ir bijusi baltā grāmata, parlaments ir pieņēmis vairākas rezolūcijas šai sakarā ir pieņemta mm, pilsētvīdas mobilitātes eh, iniciatīvu pakete. Eh, tā kā ir precedenti Eiropas Savienībā šeit ir ko sacīt un ir jāsaka, īstenojot, kaut arī pašu stratēģiju īstenošana ir dalība valstu pienākums. Eh, šeit runa nav tikai par valsts līmeņa pārvaldi, bet par pašvaldībām, par vietējā līmeņa mm, pārvaldi. Uh, Eh, kas eh, gal galā mm, tātad eh, Eiropā vidēji tātad 50% no izmantotā transporta ir privātais transports, Itālijā 69% visu braucienu tiek veikti ar privāto transportu. Tur sabiedriskais transports ir ļoti nepopulārs. Mūsu sagatavotajā atzinumā mums šķita, ka ir īpaši būtiski tātad eh, runāt tie atsevišķi par eh, attālināto darbu kā, kā eh, vienu risinājumu, lai cilvēki varētu strādāt no mājām, e izglītību, tātad strādāšanu no mājām, ir tik plašas tehnoloģiskas iespējas, lai uh, to popularizētu. Uh, un um, lai tas uh, tiktu darīts. Um, tāpat arī īstenošana. Mm, elektroautomobīls ir viena lieta, bet tam ir nepieciešama infrastruktūra. Uh, lūk, konkrēts piemērs. Izdzīves. Ja Uh, Tātad mm, tiklīdz e, elektroautomobīļi tiek popularizēti vai kaut kā atbalstīti ar infrastruktūru, tie kļūst ļoti populāri. Um, ir nepieciešama informācija iedzīvotājiem, uh, Eh, jāpopularizē kopā braukšana vienā mašīnā, eh, pilsētu velo sistēmas un tā tālāk un tā tālāk. Arī mm, Vīnes eh, konvencijā par autosatiksmi būtu nepieciešami uzlabojumi. Uh, Eh, mūsuprāt, eh, pilsētvidē mm, velospēdistiem pienāktos eh, priekšroka satiksmes plūsmā, un tad jau pēc tam laika gaitā arī varētu panākt pārmaiņas uz, uz šosejām, starppilsētu satiksmē, kaut kā prioritātes pārplānojot valsts atbalstā, valsts iepirkuma jomā ir jāpārfokusē um, atbalsts uh, īpaši prasot ilgtspēju kā, kā priekšnosacījumu kāda produkta vai risinājuma atbalstīšanai. Tā pievienotā vērtība ir jābūt arī sociāli kaut kā aplēšamai, citādāk mēs uh, turpināsim dzīvot stagnācijas un degradācijas um, apstākļos. Tāda lūk ir mūsu priekšlikumi. Vēlētos, eh, tiešām vēlētos, lai mēs mainītu savu priekšstatu par mobilitāti, par pārvietošanos. Ir jāpanāk eh, tāds eh, būtisks pārāvums līdzinājos ieradumos, jo, nu, galu galā neko īpaši neizdosies mainīt, ja pilsoņi iedzīvotāji absolūti nemainīs savus ieradumus. Um, pilsoņus ir nepieciešams motivēt, uh, kaut kā vilināt, piesaistīt, uh, rīkoties citādi, mainīties uz labo pusi, uz, uz, uz, uz citādo pusi. Uh, un, nu, tā ir divas sviras, kas Mm, var mūs pamudināt uz rīcību. Pirmkārtām ir skaidrs, ka esošā situācija nav ilgspējīga, ka tā turpināt ilgi nevarēs. Un otrām kārtām, um, nu, ir tādi saimnieciski vai mm, monetāri uh, stimulējoši gājieni, piemēram, bezmaksas sabiedriskais transports um, un, nu, tādas uh, vienāda ranga pārvietošanās iespējas ir jāattīsta Eh, kad eh, paši iedzīvotāji sametās kopā un, un kaut kādā veidā izdomā, kurš kur aizvedīs. Um, eh, sistēmā ir jābūt arī nu, tādiem atalgojuma momentiem, atlīdzības elementiem par labu uzvedību. Tas ir nu, tāds sens paņēmiens, kas ir ļoti efektīvs. ar mm, prieku atzīmēju, ka tādi risinājumi, kas, ar, ar kuriem ir ieviesti ilgspējīgi mobilitātes, mobilitātes sistēmas Eiropā, um, ir apsveicamas un ir īstenotas, un, bet vienīgi šo projektu autori um, nespēja pamatot, um, pamatot pieprasīt ES fondu atbalstu. Uh, tas ir skumji. Eiropas Savienībai no savas saviem fondiem nāktos atbalstīt uh, visus kvalitatīvus uh, un konstruktīvus uh, ilgspēju veicinošus uh, projektus. Paldies! Uh, paldies! Tagad SND uh, ēnu referents Grīdas kundze. Uh, Paldies, paldies priekšsēdētāji, saku paldies referentē par šo ārkārtīgi detalizēto izklāstu. Pilnībā piekrītu tam, ka šeit ir nepieņā, pie, nepieciešama vispārējo, tāda vispārīga, visaptvaroša pieeja um, dzīvei un, un, un kustībai pilsētā, um, lai pienācīgi tiktu ņemti vērā arī vides apsvērumi Eh, vairums eiropiešu dzīvo lielākās vai mazākās pilsētās, eh, un pilsētas transports eh, kļūst arvien nozīmīgāks, jo mēs visi ar transportu dodamies uz darbu, uz, uz izklaidi, uz, uz atpūtu, un ir skaidrs, ka šobrīd pilsētu, pilsētu transports nav ilgspējīgs ne sociāli, ne vides, uh, ne, ne, ne tehniskā ziņā, ne mm, ekonomiskā ziņā. Vīde bieži vien ir pabērna lomā kaut kādus saimnieciskus eh, aprēķinus eh, un plānus kaļot, eh, bet mēs šeit vides grupā skaidri redzam, cik liela ietekme ir pilsētas transportam uz, uz, uz vīdi, kāds ir patēriņš, kāds ir radītā piesārņojuma apjoms. Um, Tāpat arī jārunā par sīko daļiņu piesāņojumu, par troksni kā piesāņojumu, ko rada pilsēta transports. Um, diemžēl uh, jāatzīst arī tas, ka daudzi uh, nelabprāt brauc ar sabiedrisko transportu, brauc ar savu privāto auto, uh, tā privātām mašīnām ir vajadzīgas garāžas, stāvvietas, tās izskatās briesmīgi, aizņem un degradē vīdi, pie paģēra ļoti plašu infrastruktūru uz vides rēķina. Šodien izpra publicējusi savu ziņojumu par zemes izmantojumu Itālijā, un ir skaidrs, ka automašīnas apēda eh, ļoti daudz Itālijas zemes platības, un tā tas nedrīkstētu turpināties. Un, eh, ja runājam par atzinumu, tad eh, kaut arī tam lielākoties piekrītam, protams, iesniegsim grozījumus. Visādā ziņā atbalstām jau kādas centienus sekmēt velo braukšanu, strādāšanu mājās, Uh, ir tik daudz dažādu brīnišķīgu iniciatīvu, kuras visas ir pelnījušas atbalstu. Um, Eiropās uh, pilsētās ir uz, uzkrāta brīnišķīga pieredze, ar kuru noteikti ir vērts jāapmainās. Paldies, uh, tagad uh, Rastertis kundze EPP vārdā. Jā, EPP vārdā vēlos sacīt, lūk, ļoti rūpīgi klausījos referents sacīto. Tas bija ārkārtīgi interesanti, detalizēti. Jautājums par eh, mobilitāti pilsētās un tās ilgspēju. Es eh, jau pirms daudziem gadiem eh, biju pilsētas tātad domas vadītāja un jāatzīst, ka šie jautājumi nekur nav pazuduši. Jau 25 gadus kopš Uh, profesionāli interesējos par šiem jautājumiem. Uh, redziet, uh, centrā dzīvokļi ir dārgāki, tāpēc jā, jāmeklē mājoklis tālāk no centra, un tad nekas tik neatliek kā braukt ar pilsētas transportu. Tāda ir mūsu ikdiena, un ja mēs tiešām spētu kaut kā atrisināt šo, šo, šo jautājumu, uh, Uh, un mūsu pilsētās būtu drošs, uzticams uh, transports, uh, kas neapdraud dzīvību un veselību, kas pienāk laikā, kas nekaitē videi, um, mēs dzīvotu pilnīgi citas kvalitātes dzīvi, um, pilnīgi cita gaisa kvalitāte, vides kvalitāte, pilnīgi cita veselība cilvēkiem būtu. Uh, tieši mm, pateicoties labiem eh, pilsētas transporta risinājumiem. Tāpēc eh, šos ierosinājumus referenti piedāvātos varu atbalstīt. Eh, jau kādi mehānismi, kas um, tēmē uz infrastruktūras um, izveidas atbalstīšanu, ir, ir apsveicami. Uh, pilsētām nākas saskārties ar vien nopietnākām finanšu problēmām, naudas nav, bet nu, tas pieprasījums pēc attīstītas infrastruktūras pieaug, jo pilsētu iedzīvotāju skaits pieaug. Manā pašas pilsētā cilvēki sauc pēc jaunām tramvaja līnijām, un tas ir bijis iespējams tikai vienīgi pateicoties Eiropas līmeņa atbalstam. Uh, Um, tā kā tas ir, nu, principā jautājums par mūsu nākotni. Uh, par, tātad no tā būs atkarīgs, no pilsētu transporta būs atkarīgs tas, kāda būs mūsu visu kopējā nākotne. Uh, šo priekšlikumu tātad atbalstu. Ja nu vienīgi varbūt kādos sīkākos momentos uh, paudīsim priekšlikumus kaut ko precizēt vai pagrozīt. Paldies! Paldies. Nākošajā runātāja ir maisters Kuznaldi. Paldies priekšsēdētāji, paldies arī referentei. Pilsētu mobilitāte. Kā jau teicu, es eh, iepriekš arī darbojos satiksmes eh, komitejā un ir labi, ka abās komitejās un dažreiz pilsētu mobilitāte tiešām var panākt daudz vairāk nekā vienkārši vispārīgi. Šeit daudz vieglāk ir ņemt vērā vides aspekts, jo pilsētu mobilitāte ir uh, daudz uh, lielākas iespējas šeit darboties nekā lauku mobilitātei, jo es nāku no laukiem, varu šeit uh, salīdzināt lietas. Runāt par šo viedo vadību, nezinu, ko Eh, referente domā ar šo televadību. Manuprāt, šeit eh, ir domāta šī viedā vadība, jo daļai tā ir digitalizēta un ar to var panākt daudzas lietas, lai novērstu sastrēgumus un efektivizētu satiksmes plūsmas. Taču tā ir viena medaļas puse. Otra puse ir šī elektromobilitāte, tas ir pareizi, taču šeit ir jāņem vērā tas, Eh, no kurienes nāk šī elektrība, jo vienkārši tā elektromobilitāte nav ilgtspējīga. Tas ir atkarīgs no tā, kur gūstam šo elektrību. Taču, ja tā ir ilgtspējīga, tad tā ir laba alternatīva, jo noteikti nerada emisijas, un tas attiec ne tikai uz automobīļiem, bet arī e-bike, tātad velosipēdiem. Manuprāt, šis ir ļoti labs uh, piemērs uh, nākotnē pilsētu mobilitātei, piemēram, daudz saka, ka nākotnes menedžeris noteikti pārvietosies ar e-beigu, tā vienlaikus sportojot, saudzējot vidi un ietaupot eh, stāvvietas. Tātad ļoti daudz lietas var apvienot vienā. Labi piemēri jau ir redzami dažās pilsētās, eh, kur piedāvā pat bezmaksas eh, uzlādes stacijas, piemēram, Hannoverē ir paredzētas. Uh, solārās iekārtas, kas eh, un institūcija, kas uztur ne tikai savus ēkas, bet arī nodrošina eh, uzlādes stacijas visiem e-transporta lietotājiem, vai nu velosipēdiem vai automašīnām. Protams, ka to nevar izmantot visur, taču noteikti ir labs piemērs, jo saule tiešām ir pieejama bez maksas, un mums ir jāapmainās ar šādām labas prakses, šādiem labas prakses piemēriem pilsētu mobilitātes ietvaros un mācīties vienam no otru runāt par uh, tīro uh, Mm, transportu degvielu, runājot par alternatīvajām degvielām, mēs arī ņemam vērā šos aspektus. Vēl viena lieta, ko pieminēja referents, kas ir būtiska un laba, lai saudzētu vidi un samazinātu emisijas, ir uh, automobīļu dalīšana vai dažādi kopīgā braukšana, un es zinu, ka tas arī darbojas pilsētās, taču mazliet Eh, esmu skeptiski saistībā ar priekšlikumu, ka velosipēdistiem principā jādod priekšrocība, nevis automobīļiem. Šeit ir jāpalūkojas vienkārši kādas ir pilsētas un satiksmes plūksmas. Protams, ka var ievērojami vēl uzlabot veloceliņu izplatību pilsētās, un tas noteikti ir ne tikai veselīgi vidē, bet arī cilvēkiem. Taču šeit jāpalūkojas, eh, kāds eh, ir vietē, kāda ir vietēja apstākļa pilsētā un atkarībā no tā, kāda satiksme, kurā vietā pilsētā notiek, ir jāatrod konkrēts risinājums. Viena lieta, kas varbūt nav tieši saistīta ar vidi, bet arī man rada um, stimulu uh, ir ļoti laba transporta biļešu sistēma. Šeit satiksmes komitejā arī iniciatīvas ziņojums par šo jautājumu ir pāris pilsētas, kur ir lieliski modeļi. Protams, vislabāk to es zinu no Vācijas, Hamburgas, kur principā nav nepieciešama automašīna, jo publiskā tūsatiksme ir tik labi strukturēta un tiešām ar vienu biļeti var izmantot pilnīgi visu, ka pat uh, nerodas vēlme braukt ar eh, automašīnu, jo ar sabiedrisko transportu visu var izdarīt ātrāk, un šeit pat nu jādomā par vidi. Tātad arī mēs šeit varētu apmainīties labām praksēm, par labajām pieredzēm pilsētās un mācīties viens no otru. Ir vēl tāds eksotisks piemērs, tāds daļēji inovatīvs, kā piemēram vagoniņi, kas tika izveidota ekspo vajadzībām, kas arī nerada um, Tātad trošu vagoniņi, kas eh, nerada emisijas, vienkārši plūst pārī parastajai satiksmai. Nu, tas tāds komentārs no malas, taču, manuprāt, šis ziņojums dodas principā pareizajā virzienā. Kā jau teicu, neie, neatbalstu uh, velosipēdistu priekšrokai pirms uh, automašīnām, taču citādi es uh, priecājos par šo priekšlikumu un labi, ka vidas komiteja arī sagatavos šeit atzinam. Paldies! Viņš. Liels paldies! Un Teilor kungs ir zaļajiem. Paldies, priekšsēdētē. Man jāatzīst, es augstu vērtēju šo iespēju, ka varētu lēnām virzīties pāri satiksmes plūsmai bez uh, liekiem pārdzīvojumiem. Bet, nu, katrā ziņā augstu vērtēju referendu darbu pie šī atzinuma. Es domāju, Vairāk ir jāuzsver nepieciešamība atrisināt transporta un veselības problēmu, jo transports ietekmē visu iedzīvotāju vesel veselību, gan tieši, gan arī piesārņot mūsu vidi. Galvenās problēmas šai ziņā saistīts ar alpceļiem un arī troksnis, ko izraisa transports, piemēram, dzelzceļš vai aviāciju. Bērnes universitātes pētījums Šveicē secināja to, ka cilvēki, kas katru dienu tiek pakļaut vismaz 60 decibelu um, troksnim ikdienas, kas lidu, piemēram, dzīvo zem uh, lidmašīnu ceļiem, i, par 30% palielinās viņiem iespēju nomirt no sirds triekas. un arī Hītros lidostā tuvojušie cilvēki 2100 eh, šādi cilvēki arī ir smagi pakļauti šim riskam. Un tas ietekmē viņu koncentrēšanās spēju, atmiņas, uh, uh, risināt problēmas, atbildēt telefonu zvanu, joks, protams, un uh, iegūt arī lasīt prasmi. Mēs zinām, ka visvairāk Gaisa piesārņo autotransports, tas uh, piesārņo gaisu un kaitē mūsu veselībai un izraisa gandrīz pusmiljonu priekšlaicīgu nāves gadījumu Eiropā katru gadu. Un tas, protams, e, smagi skara ekonomisko jomu, tas gan nav gana labi identificēts. Un ir ļoti svarīgi mums uzsvērt šo sasaisti starp veselību un ietekmi uz ekonomiku, jo es uzskatu, ka tieši pilsētu centros mums ir vislabākā iespēja spērt soli uz priekšu ilgspējīgai mūsu resursu izmantošanai un mainīt ar mūsu dzīves veidu, mūsu vidē. Pasaules veselības organizācija ir noteikusi, aplēsus, cik daudz izmaksās Uh, iz, veselības problēmas Eiropā. 1,6 triljoni dolāru gadā. Tas apvienā, apmēram ir viena desmitā daļa no visas Eiropas Savienības IKP. Turklāt esmu pārliecināts par to, ka mums ir specifiski jāsauc vārdā kāda veida uh, piesārņojums izraisa veselības problēmas, kam piemēram slāpekļa dioksīds un mazās partikulas no uh, dīzeļu um, autotransportu. Es zinu, ka dažādas valdības pieņēmušas dažādas risinājumus, tas pats attiec arī uz pilsētām, uh, attiecībā uz to, kā tiek kontrolēta uh, izmešu, tiek kontrolēts izmešu līmenis un ierobežot dīzeļa autotransportu piekļuvu pilsētām. Tā tad ir jāparedz īpaši pasākumi, tā izskaitā arī īpaši uh, ziedi, jāplāno pilsētas, jāzaļina tās, lai risinātu uh, gaisa piesārņojumu un trokšņa piesārņojumu izraisītās problēmas. Es domāju, ka ir sasaist ar transportu un klimatu politiku ir konkrētāk jā, jāskata. Jāpievēr, ja netiek pievērsta uzmanība šīm emisijām no transporta jomas, tad uh, klimata mērķis būs grūti panākt. Autotransports vienīgā joma, kurā vien pieauga siltumnīcas efekta gāžu emisijas pēdējo gadu laikā, tā pa 30%. Tāpēc eh, pārēju uz citu modelu un tehnoloģiskās inovācijas un citu degvielu izmantošanu, kā arī šī transporta apjoma samazināšana būtu pareizais risinājums, kā samazināt izmešas taču esmu gatavs sniegt savu ieguldījumu ziņojumu izstrādē un vēlreiz liels paldies par jūsu darbu līdz šim. Thank you very much. Lielas paldies, turpina priekšstādātājs, un kad esmu, esam iepazīšanās ar ānu referentu nostāju, tagad uh, vienkārši uh, komitejas lūdzu Dorano kundze lūdzu. Paldies, priekšstādātāji. Dārgie kolēģi, es dzirdu, ka daudzi no jums ir vislabākie nodomi un ar uzmanību arī izlasīja komisijas komunikāciju, taču vēlos ir jāaps, lai jā, mēs apsvērtu vienu punktu, kas ir ļoti svarīgs. Tas attiec vidējām ilgspējīga transporta ziņā. Kāda veida sabiedrība un kāda sociāla tehnoloģiskā regulēšana ir nepieciešama? Jāievāc informācija, un jāmodernizē papildus vēl eh, pilsētas ar vien novatoriskākiem risinājumiem. To ierosina komisija. Taču te pastāv risks, jo būs ļoti integrēta sastarpēji savienot transporta sistēma, un lai regulētu šādu sistēmu Eiropas Unības dalību valstīm, ar vienmēr būs jānosaka vēl jaunas normas, un mēs zinām, ka tas ir ļoti labi kontrolētas tehnokrātijas elements, iespējams, ka šī kontrola pārāk plaša. Vai nevajadzētu vairāk uzsvērt lokālas, lokāla apjoma negigantiskas izmaiņas? Es domāju, ka iedzīvotāji no tā tikai iegūst. Paldies! Thank you very much! Lielas paldies! Neredz, ka vēl kāds vēlētos izteikties. Līdz ar to došu vārdu Lindberga kungam no komisijas izklāstīt komisijas nostāju. Jā, paldies priekšstādātāji. Vispirms vēlos pateikties referentam un ēnu referentam, līdzreferentam. Junker komisijā valda vienprātīgs viedoklis, ka uh, pilsētām Eiropas Savienībā ir liela nozīme, jo 70% no iedzīvotāji tur dzīvo. Uh, pilsētas ir eh, uzņēmējdarbības centri un eh, tur arī tiek veicināta talantu uzplauksme, taču tur arī ir daudz izaicinājumu, jo pilsētas eh, ar vienu augu un ir lielāks pieprasījums pēc mobilitātes. Ir jāpiedāvā pilsoņiem augstas kvalitātes transporta sistēma, kas risina daudzas vajadzības gan cilvēku, gan preču pārvadājumiem un jārisina tādas problēmas kā slikta gaisa kvalitāte, CO2 izmeša trokšņa piesārņojums, ceļa satiksmes drošība. Mēs domājam, ka sociālajie un ekonomiskie vides aspekti arī ir jārisina visos līmeņos uh, Eiropas Savienības reģionālā un uh, eh, dalībvalsts līmenī. Tas ir 2013. gada mobilitātes uh, komunikācijas citāts. Esmu priecīgs par to, ka vides komiteja dodas tai pašā virzienā, kādā e, Eiropas komisijas darbība, un tas arī ir jūsu pārziņā. Paldies! Thank you, Mr. Rindberg. Paldies, Rindberg kungs! Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 19. māja 12. Balsojums NV komitejā 16. vai 17. jūnijā. Un tāda balsojums Trānu komitejā kā vadošajā komitejā būs, ir gaidāms 13. vai 14. jūlijā, un tad paredzama, ka balsojums plenāru sēdē būs šī gada oktobrī. Jā. Es atvainojos, saka priekšstādātājs, es <laughs> kļūdījos. Mm, katrā ziņā tīšu prāt tas nebija esmu jūs informājis par eh, šī dosie darba grafiku. Tagad došu atkal vārdu eh, Evi kundzei, kas aizstāja referentu. Paldies, priekšsēdētāji! Pateicos visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Bija grūti eh, saglabāt tikai 1500 rakstu zīmes, kas mums paredzēts atzinumu apjomam iestrādāt tomēr visas uh, idejas un koncepcijas. Es ceru, ka arī turpmāk veiksmīgi sadarbosimies un labprāt ar jums sastrādāšos. Paldies! Paldies, Sabina priekšstādātājs! Arī vēlos jums novēlēt veiksmīgu sadarbību ar ēnu referentiem. Tāl, dārgie kolēģi, tas bija mūsu pēdējais punkts šodienas sēdē. Paldies par jūsu līdzdalību, sadarbību un lai jums laba diena!